Labi, dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sāksim mūsu īntas sanāksmi. Darba kārtības pirmais punkts. Vai kādam ir iebildumi pret darba kārtību? Izskatās, ka nē. Līdz ar to darba kārtība bez izmaiņām ir apstiprināta. Otrais punkts - 19. un 20. novembra sanāksmes un 3. decembra, kā arī 10. decembra sanāksmes protokolu, protokolu apstiprināšana. Ja vien kādam nav iebildumu, tad uh, paudiet tos līdz sanāksmes beigām. Pretējā gadījumā protokoli tiks uzskatīt par apstiprinātiem. Trešais punkts lēmumi, ko ir pieņēmuši koordinātori sanāksmē 19. novembrī. Tie ir iekļauti komitejas sanāksmju protokolos un tie tiks uzskatīti par apstiprinātiem, ja vien līdz šīs sanāksmes beigām netiks celti iebildumi. Tiks uh, apstiprināti protokoli. Kā jau jūs zināt, šī sanāksme kā parasti tiek pārraidīta internetā. Jūs ir iespējams redzēt no Lisabonas līdz Lineburgai, no Helsinkiem līdz Tesalonikiem. Jūs esat visi šeit laipni sveikti. Mums ir pieejams arī tulkojums, runājiet uh, skaļi mērenā tempā. Un vēl gribēju atgādināt, ka termiņš uh, grozījuma iesniegšanai par ES un Vietnamas brīvās izniecības uh, nolīgumu tagad ir 8. februāris, pulksten 18. Un šīs izmaiņas ir saistītas ar to, ka brīvās tirdzniecības nolīgums un uh, investīcija partnerības nolīgums Eiropas parlamentam tika nosūtīts ar nokavēšanos. Piektais punkts. Viedokļa apmaiņa ar komisiju par uh, ES un ASV tīrzniecības attiecībām. Un te mēs uzklausīsim Digitrade pārstāvjus. Uh, tu esi laipni sveikts, Žanlik, jo, kā jau jūs zināt, Cecīlija Mālstrēma bija Vašingtonā 2. janvārī. Uh, un pagājušajā piekdienā komisija publicēja teksta projektu diviem sarunu mandātiem, lai būtu iespējams uzsākt uh, sarunas ar ASV. Vakardien uh, par to notika uzraudzības uh, grupas sanāksme, kur mēs to apspriedām nedaudz plašāk. Un ir skaidrs, ka šobrīd uh, eh, aktuāls ir diskusijas par attiecībām ar ASV un to, kā mēs no vienas puses varam mazināt spriedzi attiecībās un no otras puses palikt pie mūsu principiem. Un šis meistardarbs ir jāpaveic komisijai. Žants uh, Liks mums tūlīt paskaidros, kā tas notiks. Liels paldies, eh, Bent! ES un ASV problēmas, kā jau jūs zinat, tu, tuvāko mēnešu laikā būs uh, augstākā prioritāte. Mēs turpināsim strādāt ar ASV administrāciju, kura ir piedraudējusi izmantot tirzniecības uh, sankcijas pret uh, ciešākajiem sadarbotajiem un uh, ir izrādījusi apņēmību savu mērķu sasniegšanā prezidenta Trumpa administrācija vēlas spērt tālākus soļus uh, jomās, kur ASV tiesību akti specifiskos gadījumos paredz šādu iespēju, bet mums ir jāsaglabā stingrība un apņēmība, un mūsu prioritāte joprojām ir visu darba jomu attīstīšana kas izriet no divu prezidentu kopējā paziņojuma pagājušā gada jūlijā. Tāpēc mēs uh, aicināsim ASV pieturēties pie vienošanās, ko panāca abi prezidenti. Tas ir uh, kopējs paziņojums. Mums uh, ir jāaicina ASV strādāt uh, tā, lai tiktu ņemti vērā pasaulē vērojamie izaicinājumi, lai arī tiktu ņemtas vērā problēmas, kas ir vērojamas uh, valstu galvaspilsētās. Un tāpat arī uh, PTO mēs saskaramies uh, ar milzīgu risku, ka šī organizācija gada laikā kļūs darboties uh, nespējīga, kas sarežģīs uh, strīdu risināšanu. Uh, Mums ir jārīkojas samērīgi un efektīvi, lai novērstu jaunas sankcijas, ko ASV administrācija var paredzēt attiecībā pret Eiropu. Mēs eh, tuvāko nedēļu laikā sagaidām, ka tiks piedāvātas importa nodevas eh, tarifu kvotām automašīnām un eh, rezerves daļām un mums ir jādara viss, lai atrastu risinājumu, kā arī jārēģē, ja šīs sankcijas mūs skārs. Mēs eksportējam šos produktus uz ASV par 20 miljardiem eiro un varam domāt par attiecīga apjoma atbildes soļiem tiem produktiem, kur ASV nav dominantais piegādātājs, lai izvairītos no traucējumiem tirzniecības plūsmā. Un uh, mums uh, patiesībā ir pat pienākums reaģēt. Protams, uh, vienpusēja rīcība pret ES varētu apdraudēt arī turpmākās sarunas ar ASV, bet turpinot ievērot abu prezidentu jūlijā panāktos vien, panākto vienošanos, mums ir jādara uh, viss, lai uzturētu pozitīvu gaisotni sarunās ar ASV par tirzniecību, lai izvairītos no tā, ka mēs nonākam tirzniecības ierobežojumu un sankciju apbortajā lokā. Vienlaikus mums ir jādomā par to, ka ir nepieciešams visaptverošs un uh, padziļināts uh, ASV un ES nolīgums, kas gan šobrīd neizskatās iespējams un arī nebūtu ieteicams. Tāpēc ir jādomā par atšķirīgiem risinājumiem. Mēs nevaram atgriezties pie tāda veida sarunām, kādas notika par TTIP. Un pat ja TTIP būtu noslēgts, tas šobrīd netiktu piemērots. Ir skaidrs, ka šīs sarunas ir piedzīvojušas neveiksmi un nav vispār pat uh, jautājuma, ka mēs uh, varētu vēlreiz darīt ko tādu, kas jau reiz ir piedzīvojis ne, neveiksmi, tīpaši ņemot vērā to, kā ASV ir jauna administrācija. Mēs esam izstrādājuši divus mandātu projektus par atbilstības uh, izvērtējumu un uh, muitas tarifiem Sārunas par tārifiem, protams, ir pašsaprotamas. Protams, tālāk sarežģītāk ir um, situācija ar atbilstības novērtējumu praksēm ASV un ES, kas domātu tam, lai ASV ražotāji varētu laist produktus tirgu tikai tad, ja preces ir drošas un uh, tikai tad, ja tiek nodrošināts, ka nedrošas un neatbilstošas preces nenonāk tirgū. Tāpēc ir nepieciešamas attiecīgas pārbaudes un certifikācijas. Tas var radīt papildus izmaksas, kā arī gārus un sarežģītus administratīvos procesus uh, nebūtu neuzlabojot uh, produktu drošumu. Un uh, mūsu rekomendācija ir atbilstības eh, novērtējumam ir tāda, ka mēs izvairāmies no nevajadzīgām izmaksām, bet vienlaikus nodrošinam adekvātu aizsardzības līmeni. Mēs te nerunāsim par mūsu standartiem vai aizsardzības uh, līmeni. Šādas saistības mēs uzņēmāmies jūlijā, vienlaikus atzīstot, ka progress sarunās ar Trumpa administrāciju droši vien uh, tiks panākts atsevišķos projektos, par kuriem abas puses var vienoties. Protams, kā papildu labumu var dot uh, arī sadarbība starp ES un ASV regulatoriem, piemēram, farmācijas un medicīnas ierīču jomā, kur komisija jau tagad uh, risina šīs sarunas. Mēs uh, vēlamies to turpināt un arī iekļaut eh, šos jautājumus darba kārtībā, lai abas puses varētu no tā gūt labumu, ņemot vērā auditus un pārbaudas, kas ir veiktas abās okeāna pusēs, lai izvairītos no to dublēšanās. Vēl es gribēju brīdināt uh, pret uh, aicinājumiem uzsākt sarunas par visaptverošu tirzniecības nolīgumu ar ASV. ASV nav gatava risināt uh, sarunas par uh, sāpīgākiem jautājumiem, bet uh, tādām kā jūrlietas, geogrāfiskās izcelsmes norādes, bet skaidrs, ka viņi vēlas pavirzīties uz priekšu citās jomās, un tas ir galvenais iemesls, kāpēc uh, TTIP sārunas 2016. gada noslēgumā tika apturētas. Papildus tam viena no svarīgākajām mācību stundām TTIP sarunās ir tāda, ka regulatoru darba kārtība sarunās ar ASV ir labāka, ja tā notiek tad, ja ārpus sarunām par tirzniecības nolīgumu un ja abas administrācijas uztur divpusējus kontaktus, tāpēc mums arī vajadzētu turpināt sadarbību PTO. Es ceru, ka kontakti, kas skar mūsu tirzniecības attiecības, turpināsies nākamajos mēnešos, bet mums ir jāpaliek piesardzīgiem Un to balstoties uz uh, jūsu aicinājumu, mēs arī darīsim. Es esmu gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. So standing... Paldies, Žanlik. Vispirms es gribētu dot uh, vārdu pastāvīgajam uh, referentam par es un ASV tirzniecības attiecībām un pēc tam pārējiem deputātiem. Bet tagad uh, referents uh, es un ASV tirzniecības eh, attiecībās. Eh, vispirms es gribēju teikt, ka pilnībā piekrītu jūsu nostājai, ka nav iespējas ar ASV apspriest eh, visaptvarošu tirzniecības nolīgumu. Vismaz šīs valdības pilnvaru laikā. Un ir jāraugās, kāda valdība pilda savas funkcijas. Uh, ir problēmas saistībā ar uh, publiskajiem pakalpojumiem, iepirkumiem un tam līdzīgi. Un tas šobrīd nav iespējams, to rāda arī saistībā ar tītip gūtā pieredze. Un tagad mums ir jāatrod atbildes citu jautājumu, vai mums ir jāsāk sārunas uh, izējot no citām premisām. Un te man ir divi jautājumi. Mēs vienmēr runājam par to, ka ar ASV tiek uh, runāts būtiskas piediena apstākļos, un tagad uh, ir divi šādi momenti. Pirmkārt, tērauda un alumīnija tarifi joprojām ir spēkā, un ASV nav paudus skaidru apņēmību šos tarifus atcelt. Un otrkārt, attiecībā uz uh, tarifiem un tarifu draudiem automašīnām un rezerves daļām. Pagaidām ASV ir uh, sacījusi, ka tā neizmanto šo instrumentu nosakot uh, jaunus tarifus Eiropas Savienībai, bet raugoties uz jūsu mandāta projektu, uh, Es redzu, ka automašīnas tur ir iekļautas uh, savukārt ASV mandātā. Sarunām šī joma nav iekļauta. Kā ņemt vērā abus šos riskus vai situācija salīdzinājumā ar uh, iepriekšējiem paziņojumiem tagad ir mainījusies? Otrakārt, jūlijā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju ar lielu vairākumu, kurā bija teikts, ka es nesamierināsies ne ar kādiem kompromisiem attiecībā uz Pārīzes vienošanos un tās īstenošanu. Lūk, kāda būs, būtu komisijas atbildi uz šo jautājumu. Un ceturtkārt, mēs vienmēr runājot par tirzniecības nolīgumiem, GATT un PTO uzsveram, ka tur ir jāietver uh, lielāki tirzniecības apjomi un vairāk uh, tarifu pozīciju, bet tagad, uh, raugoties uz rūpnieciskajiem ražojumiem, izņemot automašīnas, mēs redzam, ka tas neaptver 90%. Vienmēr Eiropas komisija uz šo skaitli ir atsaukusies un piektkārt ir eh, arī citi strīdi ar ASV citās jomās. Un eh, jūs uh, iepriekš pieminējāt arī attiecīgo PTO struktūru. Vai no ASV ir dzirdami skaidri signāli par to, ka tad, ja mēs sākam sarunas no šī punkta, viņi mainīs savu attieksmi pret um, strīdu risināšanas struktūru PTO? Lūk, uh, pieci jautājumi no manas puses, un uh, tagad es došu vārdu ēno referentiem. Vai pieci jautājumi? Es nezinu, vai jūs spēsiet tos visus atcerēties, bet uh, ļoti liels prieks jūs šorīt dzirdēt. Es uh, ļoti labi saprotu, ko jūs teicāt. Mēs mēģinām izvairīties no tirzniecības kara ar Ameriku, mēģinam ierobežot uh, zaudējumus, ko varētu radīt tarifu karš, bet ir jābūt uh, stingram. Uh, grafikam attiecībā uz šīm sarunām, jo tas varētu mazināt mūsu panākumus, ja nav attiecīgi grafika. Varbūt uh, mēs saskarsimies ar kaut kādu iesaldēšanas procesu, ja sāksies tarifu karš. Mēs vienkārši gribētu zināt, kādi ir termiņi, un kā tas viss darbosies. Paldies, Marīķis nav šeit klāt. Tālāk Helmuts Šalts. Paldies, priekšstādātāji. Es gribēju pateikties eh, komisijas pārstāvim par eh, informāciju un eh, argumentiem par to, kāpēc ir jāsāk sarunas ar ASV. Un mēs vēlētos, lai padome apstiprinātu mandātu šīm sarunām. Protams, ka arī parlamentam par to ir savs viedoklis. Es piekrītu tiem pieciem jautājumiem, kurus jums tikko uzdeva priekšsādātājs. Papildus tam es vēlējos sacīt, ka pastāv risks, ka būs ASV noteiktas ekstrateritoriālas sankcijas attiecībā pret ES uzņēmumiem un to attiecībām ar trešām pusēm. Tieši ko jūs esat iecerējuši darīt e, preču tirzniecībā, kāda šeit e, ir jūsu pieeja sarunās ar ASV e administrāciju? Otrs jautājums. Jūs jau arī pieminējāt uh, ASV tiesību aktu 232, ko tieši tas nozīmē? attiecībā uz atsevišķiem produktiem vai produktu grupām, kas ir svarīgas mūsu divpusējās tirzniecības attiecībās, vai šeit uh, pastāv risks uh, un uh, joprojām nav skaidra arī tērauda un alumīnija izstrādājuma nākotne. ASV ir pieņēmuši konkrēts tiesību aktus, bet vai viņi atcels šīs sankcijas, ja būs ieinteresēti tirzniecības nolīgumā ar Eiropu? Tiesību akti viņiem ir saistoši, un kāda būtu mūsu interese tos atcelt? Vai jūs esat plānojuši ar to run, par to runāt ar ASV un monitoringa grupā. Mēs jau par atsevišķiem aspektiem runājām. Nama, uh, es saprotu, ka mēs uh, neiekļaujam nama lauksaimniecības produktus, bet uh, kongress ir paudis viedokli, ka tie vēlas sarunas par lauksaimniecības ražojumiem. Kas tad galu galā būs šo sarunu priekšmets un vai lauksaimniecības produkti nekļūs par klupšanas akmeni Eiropai šajās tirzniecības sarunās? Paldies, dzirdu, ka tava balss ir nedaudz mainījusies. Un te es uh, gribēju atgādināt, ka ir tādas uh, zviedru ledenes, kas labi palīdz. Labi, tālāk uh, Ticijāna EFDD vārdā. Lielas paldies priekšsādātāji. Ja es uh, pareizi atceros, uh, ko komisija ir teikusi iepriekš, par eh, sarunām šajā konkrētajā kontekstā, tad eh, tās ir sarunas ar eh, ieroci pie deniņiem. Es saprotu, ka jums ir mandāts sarunām, tomēr šis ierocis joprojām ir pielādēts un vērsts mūsu virzienā. Es dzirdēju apliecinājumus, ka šīs sarunas neskars tarifu atcelšanu lauksaimnieciskajiem ražojumiem, bet es tomēr vēlējos eh, izteikties. Es neesmu pārliecināts, es esmu pārliecināts, ka ASV darīs eh, visu, lai savus eh, ģēmo produktus varētu laist Eiropas Savienības tirgu, un tie darīs visu, lai Trumps paceltu nodevas ASV, uh, eh, Eiropas Savienības automašīnām. Un es saprotu, ka Eiropas komisija te vienkārši kaut kā spēlējas ar uh, mandāta priekšnoteikumiem. Tur var mainīties uh, attieksme pret personas datu aizsardzību, mūsu veselības aizsardzības normām. Uh, un ASV dabūs to, ko tie vēlas. Es vēlētos, lai mūsu intereses no tā neciestu. Bet es gribēju zināt, vai jūs paralēli apspriežat arī veselības un vides jautājumus, un tādējādi veidojat jaunu tirgu mūsu produktiem ASV. Vienkārši šobrīd es esmu nobežījusies, ka tas kaut kādā slēptā veidā sarunās parādīsies. Liels paldies Bent Lange priekšsādātājai! Vispirms es uzskatu, ka ir labi, ka mēs runājam, ka mēs esam uzsākuši sarunas, jo tas ir visa sākums - tikties, runāt un darīt visu, lai situācija nesāsinātos vēl vairāk. Tas ir labi bet es domāju, ka šobrīd eh, būtu vērts padomāt par mūsu gaidām, jo TTIP sarunās eh, mūsu gaidas eh, nebija īsti adekvātas. Ja mēs klausāmies diskusijas šeit un klausām, ko no sarunu risinātājiem vēlas deputāti šeit, uh, Ja mēs te visu liekam kopā, klimata pārmaiņas, PTO, Irānas konfliktu, tad eh, jāteic, ka tas eh, pārsniedz eh, cerības. Un es nedomāju, ka mēs varētu panākt vienošanos par šiem jautājumiem. Un pamatīmesli tam ir tādi, ka, lai panāktu vienošanos, ir nepieciešams uh, vienoties par to, par ko mēs vēlamies panākt vienošanos. Un ieslāsu šo mandātu un to, ko dzirdam no ASV, tad izskatās, ka jūs uh, pie sarunu galda apspriežat uh, divus pilnīgi dažādus nolīgumus. Jūs sakāt, ka tas nav tītip. Bet uh, sanāk tā, ka mēs vēlamies šeit vienu tīti pusi un viņi vēlas otru tīti pusi, tāpēc uh, Es gribēju saprast, kā jūs šajā kontekstā vēlaties risināt sarunas, jo viņi grib runāt par tām lietām, par ko negribam runāt mēs un otrādi. Narrow... Es domāju, ka ir žēl, ka mandāts ir eh, tik šaurs. Es gan eh, saprotu, kāpēc eh, tas tā ir. To nosaka politiskais konteksts. Un uh, tāpēc, uh, kā mēs esam teikuši lietas, ko mums nevajadzēja teikt, mēs vēlamies visaptvarošas dziļus tirzniecības nolīgumus, jo uzskatām, ka tie mums nāks par labu, bet uh, vai arī mums nav intereses aizsargāt lauksaimniecības sektoru, piemēram. Man uh, patiesībā ļoti patika TTIP mangāts, mandāts, jo tas uh, deva iespēju noslēgt visaptvarošu nolīgumu, tomēr tas nekur nenodie, nenoveda. TTIP uh, sarunas šobrīd ir um, apstājušās, mirušas, bet vai mēs te runājam par šī mandāta aizstāšanu vai arī par pilnīgi atšķirīgu mandātu, pilnīgi atšķirīgām sarunām ar ASV? Liels paldies! Vēl pieci cilvēki ir lūguši vārdu, un tagad es arī slēgšu runātāju sārakstu. Uh, Paldies um, uh, par uh, sniegto pārskatu un uh, es um, uh, atsaukšos uz jūsu teikto, ka mums ir jābūt mierīgiem, konsekventiem, uh, saskaroties ar kādu, kas ir absolūti neprognozējams un agresīvs sarunās, bet pastāv arī uh, risks attiecībā uz to, kā to sabiedrība uztvers, un arī raugoties uz dinamiku, tas, ka prezidenta Trumpa iebiedēšanas taktika ir diezgan efektīva, lai uh, lielāko tirzniecības bloku uh, piespiestu sēsties pie sarunu galda. Uh, Un tieši šī uztvere man šķiet uh, problemātiska, jo tirzniecības attiecībās tieši svarīgs ir tas, kā tiek, uh, kāda ir uztvere, kurš šķiet uh, stiprāks un ietekmīgāks. Man ir jautājums un arī varbūt pēc tam komentārs. Jautājums ir šāds, cik tālu bija pavirzījušās uz priekšu TTIP sarunas virknē jomu, bija arī eh, atsevišķos punktos bloķēšanās, bet eh, rūpniecības ziņā eh, atsevišķās nozarēs bija aktīvas diskusijas virzīšanās uz priekšu un Vai ir jau tāds stingrs pamats, tas, kas tiks sasniegts, lai virzīts arī sarunas uz priekšu, vai to tā uztver arī ASV puse? Bet, ja mēs paskatāmies uz grafiku, ja ASV panāktu vienošanos ar ES par balstoties uz ES mandātu, tad varētu diezgan ātri šīs sarunas pabeigt, ņemot vērā to, kas tika panāks tītip sarunās. Tālāk par tirzniecības uh, uh, aptvērumu būtībā tas ir uh, brīvās tirzniecības nolīgums pat, ja ne visaptverošs. Un komisija ir apņēmusies, ka visos uh, tirzniecības nolīgumos uh, būs uh, sadaļa pār ilgtspējīgu attīstību un uh, Uh, attiecībās ar ASV šī situācija ir īpaši sensitīva, tātad uh, rūpniecība uh, šajā jomā saskaras ar sociālo dempingu, jo īpaši dienvidu štatos ir tādas darba attiecības, kas varētu negatīvi ietekmēt Eiropas ražotājus, tātad ir šie Uh, papildu nolīgumu par darba tiesībām. Tātad gribētu dzirdēt jūsu viedokli, pat ja jūsu mandāts ir ievērojami ir ļoti ierobežots. Klaus Buhners, jautājums, kā būs ar sarunu atklātību? Ja mēs, vai mēs uh, sasniegsim progresu ar, salīdzinot ar uh, iepriekšējo situāciju. Un atsaucoties uz Begīnas kundzes teikto, tātad ģenētiski modificēti organismi, vai tas tiks iekļauts šeit vai nē, jā, nē, hormonu gaļa, jā vai nē. Un tāpat ASV ir atšķirīga attieksme pret datu aizsardzību, personas datu aizsardzību. ASV to uztver par preci. Uh, Un, teiksim, ja mēs izmantojam Google vai citus ASV uh, eh, pakalpojumus, tad uh, mēs uh, automātiski uh, pakļaujamies ASV tiesību aktiem. Tagad vārds Annai uh, Marijai Minērai. Jā, priekšsēdētāji, gribu teikt, ka esmu. Uh, satriekta par vēlmi atkal atsākt sarunas ar ASV, kaut gan dalību valstis noraidīja TTIP eh, ļoti pārliecinoši. Es neredzu priekšsēdētāji, kā mēs varam sadarboties ar ASV prezidentu, kurš nav, nevēlas nekur piekāpties ne klimata jomā, ne dzīvnieku labturības ziņā, ne citās jomās un Trumps tikai uh, demonstrē savus muskuļus, un uh, komisija ir teikusi, ka nevarunāšot, jā, tai pieliks pistoli pie dēniņiem, bet tagad atkal redzam, ka ir uh, vēlmē uh, vēst šīs sarunas, kaut gan ir jārunā par cilvēktiesībām, arotbiedrību tiesībām, par uh, klimata aizsardzību un dzīvnieku labturību. Mēs nevaram vienkārši tā nogulties amerikāņu priekšā un visur piekāpties. Tāpat arī atbilstības novērtējums ir svarīgs. Mēs, tas ir svarīgi, lai nodrošinātu uzticību ASV uh, precēm. Un, Es gribu zināt, kā tad jūs esat paredzējuši to visu organizēt lai varētu paredzēt uh, nu, tiešām atbilstības noteikšanu. Uh, nākamais runātājs, nu jā, jau izskanēja tādi mm, negatīvi izteikumi, bet ir ļoti drosmīgi, ka Eiropas Savienība um, uzsāk atkal sarunas, un būtībā šīs tītības sarunas izgāzās nevis mūsu vainas dēļ, bet ASV dēļ. Uh, Un tagad eh, jālūkojas, ko vēlas panākt prezidents Trumps pasaulē valda ar vien lielāks haoss un mm, eh, nekārtība, un eh, viņš vēlas kaut ko panākt, un Eiropas valstīm vajadzētu visām būt vienotām. No Eh, šajā sarunās un uzticēties komisijai, lai mēs uzsākt šīs iesaistītos šajās eh, sarunās eh, paša pārliecinātiem, un tad mēs būsim arī stiprākā puse šais sarunās un arī parlamentam būtu jādod pilnvaras šādu sarunu vešanai un uh, pagājuši uh, vasar arī uh, bija centieni no Trumpa puses un arī kanclere Merkele devās uz uh, uz uh, ASV un uh, tad uh, arī Makrons un notika centieni izspēlēt vienas valstis pret otrām un tad arī Malmstrēms kundze un Junkerkungs devās turp un paziņoja, ka mēs nepieļausim, lai notikt šādi centieni mūs vienu pret otra izspēlēt spēlēt, un mums vajadzētu tuvāko divu gadu laikā, kad Trumps vēl būs pie varas, mēģināt stabilizēt transatlantiskās sarunas. Mums ir jāformulē savas intereses, un tad eh, redzēsim, cik eh, ātri ASV reaģēs, un viņi arī domās par eh, vēlēšanu uh, kampaņu un centīsies aizstāvēt savas intereses. Un es domāju, ka mums arī šajā vēlēšanu periodā vajadzētu uzticēties komisijai un vest šīs sarunas un uh, Es vēlētos, lai eh, nu, šajā vēlēšanu, pirmsvēlēšanu periodā mēs eh, nu, neierobežotu šo uzticības atmosfēru. Paldies, nākamā runātāja. Jā, es eh, gribēju pateikties komisijai. Nu, tiešām nebija viegli šajā nodedzinātajā. Ja pļavā atrast tomēr kādu palikušu uh, puķīti, un uh, mums ir jācenšas novērst um, eskalācijas turpināšanās, un mums ir jāraugās uz iespējām uh, kopīgi virzīties uz priekšu un atjaunot uh, normālu situāciju. Šie centieni ir apsveicami. Un attiecībā uz uh, TTIP uh, bija nu, arī uh, atsevišķi punkti, kas nebija tik kritizējami, un tad ir jāizvērtē, kuri punkti ir kritiski vērtējami, kuri nē. Mums ir vajadzīga atklātība, lai nebūtu arī tāda negatīva kampaņa pret uh, šīm sarunām un būtu jānovērš situācija, ka sarunas jau pirms to reālās uzsākšanas atkal tiktu pārtrauktas. Un uh, vakar uh, komisijas, kā pārstāvis jokoja par jūlija uh, paziņojumu, ka nu, komisija katru dienu ēdot sojas pupas, nu, mums vajadzētu rādīt tādu nopietnu attieksmi, un tas būtu labs pamats sarunu turpināšanai. Veš, sarunu turpināja vešanai, un arī es uzskatu, ka mums ir jābūt vienotiem, mums nevajadzētu uh, uh, sašķelties. Uh, un uh, ir uh, komisija jāvirzās uz priekšu, jānodrošina atklātības sarunu procesā, lai novērstu jebkādus pārpratumus, un varbūt mēs varam tomēr pavirzīties kādu mazu solītu uz priekšu cīņā pret protekcionismu. Paldies tagad vārdu Žanam Lukam, kurš atbildēs uz jautājumiem. Nu, grūti īsā brīdī atbildēt uz 20 minūšu laikā uzdotiem jautājumiem. Darīšu, ko varēšu. Tā tad pirmie jautājumi par uh, tēraudu un alumīniju. Tā tad ir skaidrs, ka kopējā paziņojumā jūlijā ir pēdējā teikumā rakstīts, ka vēlamies atrisināt šo uh, tērauda alumīnija tarifu jautājumu. Tātad mums ir uh, pret pasākumi veikti un uh, rezultāts ir tāds, ka ietekme uz ASV ir negatīvāka nekā uz mums, jo ir pieaugusi tērauda cena šo tarifu dēļ. Bet nu, tas nav vēl priekšnosacījums sarunu sākšanai un būtu grūti iedomāties, ka sarunas varētu pabeigt eh, neatrisinot šo jautājumu. Nu, tā ir skaidra atbilde. Par uh, eh, tārifu uh, eh, iespējamo noteikšanu automobīļu detaļām. Nu, šeit nostāja diezgan skaidra. Uh, Eh, ir eh, paziņots, ka eh, netiek sveikti soļi pret šā, šīs vienošanās garu, ja abas puses nepabeigs sarunas, bet ja šādi draudi materializēsies, nu tad tas negatīvi ietekmēs sarunas. Mūsu skatījums šajā jautājumā ļoti skaidrs. Mums pašiem ir jābūt uh, pārliecinātiem par uh, savu spēku, iespēju reaģēt un uh, salīdzinoši mums jau ir bijusi stiprākā reakcija attiecībā uz tēraudu un alumīniju. Un, un tas, ka mēs reaģējam attiecībā uz tēraudu, uh, ir arī uh, novedis pie veiksmīgā jūlijā uh, apstiprinātā kopīgā paziņojuma. Un uh, tālāk par cenu nolīgumu. Ir skaidrs, ka mēs nevaram iedomāties Eh, brīvās tirzniecības nolīgumu eh, noslēgt ar kādu trešo valsti, kas nepiedalās Parīzes klimata nolīgumā. Nu, tas ir pilnīgi skaidrs. Mums tā tad šeit ir situācija citādāk, divi ierobežoti nolīgumi, kā to norādīja Kirtons Dārlingas kundze. Tātad, nu, juridiski it kā šīs nolīgums par uh, tirzn, uh, rūpniecības tarifiem ir brīvās tirzniecības nolīgums, bet no politiskā viedokļa uh, mēs to nevaram sākt ar brīvās tirzniecības nolīgumu, tas ir sektoru nolīgums. Jautājums. Nu, vai var būt. Uh, nopietna tirzniecība bez uh, automašīnām, nu, tas ir tikai 85%, ja tiek izslēgtas automašīnas. Bet tā tad nebūs pilnīga tirzniecības liberalizācija, tiks izslēgtas atsevišķas nozares, piemēram, par pikapiem un uh, krāvas automašīnām. Nu, Š... Un attiecībā uz lauksaimniecību 95%, kas ir augstāk nekā 90% konverģents. Nu jā, situācija ir joprojām sarežģīta, mums nav īpaši daudz laika Nu, eh, redzēsim, vai saruna Ženēvā dos eh, kādus rezultātus. Šobrīd sarunas ar ASV vēst ir ļoti grūti, pat ja viņi ir piekrituši uh, iesaistīties sarunās. Šobrīd man skatījums nav īpaši optimistisks, bet, nu, um, mēģināsim kaut ko panākt. Uh, uh, Ženēvā, tā tad par uh, Uh, valsts uh, kapitālismu, subsīdijām un tā tālāk. Turpināsim pirms divām nedēļām uzsākto. Tālāk jautājums bija par darba grafiku. Ja ir panākt vienošanās, mēs saņemam sarunu vešanas mandātu tikai par rūpnieciskām precēm, tarifiem un atbilstības novērtējumu, nu tad šīs sarunas var virzīties strauji uz priekšu, runājot par tarifiem šeit nav nekās īpaši sarežģīts, nu un skaidrs, ka tas uh, nav TTIPs, bet uh, mēs varam pārņemt uh, no, no TTIPa tur jau panākto viešanošanos par tarifiem Un tad šo uh, progresu var padziļināt, un par tarifiem galvenās problēmas attiecas uz automašīnām. Tāpat attiecībā uz noteiktiem tekstilu izstrādājumiem ASV. Un uh, ir arī uh, šī jaunā pieeja nafta nolīgumā. Šalts kungs jautāja par uh, ASV ekstrateritoriālajām sankcijām. Jā, šis, uh, šī problēma ir zināma, bet tā nav īpaši cieši saistīta ar šo tirsniecības jautājumu. Viceprezidente Mogherini un FIB sadarbojas, lai ma mazinātu ietekmi. Un nesen esam guvuši zināmus panākumus, atceļot pie noteiktiem nosacījumiem sankcijas. Ne tādēļ, ka mums patīk arī Paškas un Puķina kungs, bet ka pretējā gadījumā šeit būtu uh, radušās milzīgas problēmas alumīnija uh, ražotājiem, uh, un alumīnijas tiek izmantots automašīnās un citās nozarēs, un tad uh, tās būtu Eh, jāiepērk no Ķīnas. Nu, šeit bija sarežģījumi kongresā, bet to visu nenobloķēja tomēr, un tātad pie šiem jautājumiem mēs strādājam. 232 nav likumdošanas akts, bet gan izpildu rīkojums, tā ir administrācijas kompetence par lauksaimniecību. Eh, jā, eh, kongress uh, cēla, cenšas uzspiest šo lauksaimniecību, bet nu, tas uh, neizies cauri uh, pirmkārt politisku iemeslu dēļ, bet arī tādēļ, ka mē, mums ir daudz grūtāk nekā ASV virzīties uz priekšu šajā jautājumā. Tātad mēs no tītības zinām, ka viņi nevar mums panākt uz priek, panākt pretīm noteiktos jautājumos, nepārkāpjot mūsu sarkanās līnijas. Un PS neietilpst šajā izpildu rīkojumā, tātad chlorētās vistas, ģenētiski modificētie organismi Nu, mēs nevedām sarunas par ģēmo. Mūsu pieeja ir tāda, ka mums ir tiesības regulēt šo jomu, aizsargāt mūsu pilsoņu un patērētāju intereses, un mēs uh, savu regulējumu arī uh, saglabāsim mūsu tiesību aktos, un šeit nekādas divdomīgas pieejas nevarētu būt un mēs nevedām sarunas. Uh, ja mums pie galvas pieliek pielādētu revolveri pie deniņiem, nu, nu, tādu scenāriju mēs varētu, protams, iedomāties, bet tas neizies cauri. Tad vienkārši sarunas uh, tiktu pārtrauktas un tiktu veikti uh, pret pasākumi, nu, pat ja ASV arī vērstos pret mums pēc tam. Fjellnera kungs jautāja par vai nebūtu labāk panākt tādu plašāku vienošanos. Nu jā, ja mēs varētu panākt vienošanos, bet TTIP gadījumā tas nebija iespējams un nevar slēgt plašus vienošanās ar partneriem, kuri nepiedalās uh, Parīzes nolīgumā par klimatu. Un te arī ir uh, liela interese par lauksaimniecību pārtikas nozari, bet, kā jau es minēju, mēs zinām, ka, ja tiktu atvērta šī, uh, šīs lauksaimniecības problemātika, tad ASV V vērstos pret mūsu, mūsu izstrādājumiem, teiksim, tā tad runa ir par lielopu gaļu, putna gaļu un cūku gaļu. Mēs zinām, kāda ir viņu uh, struktūra šai jomā. Tā tad akcents tiek likts uz uh, Uh, maz uh, pārstrādātiem uh, produktiem un mums nav tirzniecības pārpalikums ar ASV šai jomā jo mēs eksportējam ļoti kvalitatīvus pārstrādātus produktus, pēc kuriem ir pieprasījums ASV. Mēs nevaram atļauties, uh, lai uh, uh, mūsu gaļas nozare tiktu sagrauta pārlieku liela apjoma eksporta dēļ. Un mēs varam rast kompromisus uh, Eh, citos jautājumos, bet šajā jautājumā kompromisu es, eh, iespējas es nesaskatu. Tālāk eh, Kirtons Dārlings kundze teica, ka šī uztvere ir ļoti svarīga, un es gribu teikt, ka mēs neesam nobijušies. Mēs uh, Tātad uzskatām, ka šis kopīgais paziņojums bija ļoti labs sasniegums, lai mazinātu spriedzi, bet ne jau par katru cenu. Men mēs esam stipri un tādi arī būsim turpmāk. Mēs respektējam kopīgo paziņojumu un tikai. Un ņemot vērā, ka uh, attiecībā uz sarunām ASV nerespektē šo kopīgo paziņojumu, tā ir viņu nevis mūsu problēma, mēs uz šādiem pamatiem ar viņiem sarunas nevedīsim. Un uh, šo paziņojumu preses konferencē Roždārzā prezidents Trumps nolasīja pilnībā. Tātad šeit neko nevar apstrīdēt. Uh, datu aizsardzība. Par to mums nekad nav bijušas sarunas. Tagad mums ir jauna matrice attiecībā uz datu aizsardzību, kas uh, nepieļauj uh, lokalizācijas datu izmantošanu, kas uh, neatiec uz datu aizsardzību un uh, par šiem pakalpojumiem. Uh, nu, varbūt Davosā notiks uh, sarunas par e-komerciju. Redzēsim, kas tālāk notiks. Un tās nav kaut kādas slepenas sarunas, kādā noslēgtā telpā, tas nav tītības, šeit apjoms ir ierobežots, abas puses var sasniegt pozitīvu rezultātu, tas varbūt nebūs tik ļoti iespaidīgs, bet tam ir jābūt pozitīvam un līdzvarotam rezultātam. Un, manuprāt, citi runātāji arī norādīja, ka uztic uz komisiju, un tas ir ļoti labi. Un atkal gribu teikt, ka nu, um, gaidīsim, kad saņemsim pilnvarojumu. Politiskās intereses mums būtu tāda saņemt šādu pilnvarojumu pēc iespējas ātri, uh, babatojoties uz kopīgo paziņojumu, lai tādā bumba būtu atkal ASV laukuma pusē. un cerēsim, ka šīs sarunas uh, uzsāksies un tā tad būs arī par uh, atbilstības novērtējumu un tarifiem, nu, varbūt tas neglubi, gluži saskanēs ar jūsu darba grafiku, bet, nu, paldies par šiem jautājumiem. Paldies. Varbūt vēl pāris jautājumu par laika grafiku. Mēs visi zinām, ka tuvojas Eiropas vēlēšanas un no aprīļa līdz jūnijam mēs Briselē nebūsim. Vai ir sagaidāms, ka notiks būtiski saruna posmi šajā laikā? Nu, un vēl arī Kristofa jautājums par mandātu tētip. Vai tas vēl ar vienā kaut kur figurē? Atbildi ir divi atšķirīgi mandāti. TTIP mandāts nav nekādi pārņemts eh, šajās sarunās. Eh, nu, lūk, un pirms mēs kustinām tētip mandātu, ko es eh, varbūt neieteiktu, uh, Nav īsti skaidrs, kad tas varētu notikt, jo sarunas tika bloķētas. Nu, lūk, tā kā jautājums, vai un kad ASV administrācija, nu, šī noteikti nē, ar iepriekšējā nevarēja to panākt. Lūk, jautājums ir, kad ASV administrācija varēs, kur reāli piedāvāt īpaši attiecībā uz valsts iepirkumu. Un mēs jau te nedomājam kaut kādas priekšrocības vietējiem uzņēmumiem Bet jautājums ir par to, kāpēc mūsu preces un pakalpojumi valsts iepirkumā, kas tiek finansēts no valsts subsīdijām, nu, kāpēc mūsu preces un pakalpojumi nebūtu pelnījuši tādu pašu attieksmi kā ASV radītie. Tāpat arī neredzam nekādu iemeslu, kāpēc nevarētu aizsargāt geogrāfiskās izcelsmes norādes, vismaz zināmā mērā. Attiecībā uz pārējo pasauli mums ir izdevies to panākt, tāpēc īsti nezinu, kāpēc ASV tas nesanāk. Uh, ir Jones akts, tur ir sarežģīta sistēma un visi elementi nav pārnesami. Nu, tur ir, piemēram, runa par eh, specializētām eh, aktivitātēm, eh, piemēram, ledlaužu izmantošana. Kaut ko tādu varētu darīt. Bet, nu, sākumā ir jāskatās, kā situācija attīstās. Nu, un, uh, jānonāk uh, līdz tam brīdim, kad ASV nāk klajā ar tādām pamatotām, realistiskām prasībām. Un, ja viņi ir gatavi arī piekāpties attiecībā uz atsevišķiem sensitīviem produktiem, nu, un kopumā viņi izslēdz no sarunām cukuru, un mums tas tagad ir tāds sensitīvs produkts. Lūk, tā kā viss šobrīd ir iesaldēts, Nu, vismaz juridiski nekas eh, savu derīgumu vai spēku zaudējuši nav, bet, nu, mm, droši vien tas jau būs eh, maniem pēctečiem jārisina. Nu, un eh, vēl jautājums par to, vai starp aprīlu un jūniju notiks kādi saruna posmi. Atbilde. Nu, no sākuma pagaidīsim sarunu vadlīnijas no padomes. Ceru, ka un tajās varēsim iestrādāt arī jūsu ieguldījumu, kā tas ir bijis iepriekš. Nu, un pēc tam, ja būs uh, reāla apņēmība no abām pusēm, nu, tad es domāju, ka iespējams uh, laikā no aprīļa līdz jūnijam kaut kas varētu notikt. Bet attiecībā uz tarifiem, nu šeit nesaskaņas nebūs viegli atrisināt. Un par atbilstības novērtējumu, nu varbūt tur kaut lietas varētu ritēt ātrāk, viss atkarīgs no sarunām. Nu, jebkurā gadījumā Nākamajam parlamentam būs jāratificē sarunu rezultāts. Ir jau tādas lietas arī kā tūkošana, cita starpā, un tas viss prasa savu laiku. Varbūt neobligāti pašas sarunas, bet uh, saistītā loģistika. Labi, liels paldies, Žan Luk. Esmu pārliecināts, ka turpināsim sekot šiem jautājumiem, un pavisam drīz atkal tiksimies. So, this leads me. Nu, lūk, līdz ar to esam nonākuši pie sestā darba kārtības punkta. Nu, un eh, Brexit apstākļos eh, ļoti interesanti redzēt, ka mums ir izdevies ar Šveici noslēgt ļoti labu nolīgumu. Eh, Atzinumu ir sagatavojis Ticijāna Begina, viņai 5 minūtes laika izteikties. Paldies, priekšādātāji! Kolēģi, nesen ir tikušas noslēgtas sarunas par nolīgumu ar Šveici. Un par to man ir liels prieks, bet es būtu gribējusi, lai mūsu komiteja būtu leģīgāk tikusi informēta no komisijas puses. Mēs tagad tiekam informēti, kā noritējas sarunas. Uh, Un nolīgumā ir modernizēti atsevišķi elementi no 72. gada brīvās tirsniecības nolīguma, un tur ir ietvērti arī sektorālajie nolīgumi. Daudzas no nozarēm nav ietvertas 72. gada nolīgumā, piemēram, pakalpojumi. Nu, lūk, šis nolīgums modernizē tirgus eh, pieejamību dažādās nozarēs, kā arī to, kā darbojas tirzniecības aizsardzības mehānismi. Tāpat ir jauni standarti muitas sadarbībā, intelektuālā īpašuma un valsts iepirkuma noteikumi. Daudzi jautājumi ir ļoti labi atspoguļoti gala nolīgumā. Nu, tagad, kad sarunas ir noslēgtas, eh, tad es domāju, ka mēs varētu mūsu uh, atzinumu pārveidot par rekomendāciju. Un e, tur minēt atsevišķus jautājumus, kas nolīgumos neparādās, piemēram, lauksaimniecība un e, barjeru likvidēšana šajā jomā, īpaši domājot par geogrāfiskās izcelsmes norādēm. Es domāju, ka tāpat ir svarīgi apņēmīgi risināt jautājumu par eiropiešiem, kas strādā Šveicē. ir nepieciešami nolīgumi nodokļu jomā, mājās nosūtīto naudas līdzekļu jomā. Ir gan daudz eiropiešu, kas katru dienu dodas uz Šveici strādāt. Paldies! Beņu Pumukungs sniegs arī savu skaidrojumu. Paldies! Es eh, strādāju arī starpības dienestā Šveices eh, nodaļā. Jūs zināt, ka Šveica un Eiropas Savienība ir ļoti cieši partneri ne tikai tiešniecībā, bet arī ārlietās, izglītībā, vidas eh, jautājumos, Schengenas zonā piedalās Šveica, tāpat arī iekšējā tirgū. Tirzniecības attiecības ir ļoti tuvas. Un to pašu var teikt arī par investīcijām pateicoties brīvās pārvietošanās nolīgumam, ir aptuveni 1,4 miljoni eiropiešu, kas dzīvo un strādā Šveicē. Un aptuveni 450 tūkstoši Šveices pilsoņu dzīvo Eiropas Savienībā. Ir gandrīz 300 tūkstoši cilvēku, kas katru dienu šķērso robežu un dodas uz Šveici strādāt no Eiropas Savienības. Nelūk, ka mūsu sastāvjas te vesela virkni dažādu nolīgumu. Eh, viens jau tika piesaukts 72. Eh, gada brīvās tiešniecības nolīgums, kas ir aprobežots eh, tīri uz rūpniecisko preču tiešniecību. Tāpat ir nolīgumi par ceļu un avio transportu, brīvu pārvietošanos, lauksaimniecības produktu tirzniecību, bet šajās attiecībās ir arī savi trūkumi. Nu, tas varbūt tāpēc, ka daudz šie nolīgumi ir jau 20 līdz pat 40 gadus veci, Jo pirmkārt jau brīvās tirniecības nolīgumā nav ietvertas lauksaimniecības preces, uz tām attiecas citāds nolīgums, bet tur nav liberalizācijas izņemot sieru. Nu, tāpat nav ietvertas arī citas nozares, kas ir daļa no moderna tirniecības nolīguma. Piemēram, alternatīvā strīdu izšķiršana, sociālā un vidas dimensija, ilgspējīga attīstība. Ir otrais protokols eh, par apsādātiem lauksaimniecības produktiem, un šis eh, te regulējums ir asimetrisks un nenāk par labu Eiropas Savienības operatoriem. Tāpat nav arī tāda vispārīga pakalpojuma nolīguma. Ir tikai atsevišķas sadaļas citos nolīgumos par to. Un visbeidzot, esošajos nolīgumos trūkst normu, lai nodrošinātu vienlīdzīgus spēles noteikumus, piemēram, dinamiski pārņemot akī, tāpat arī nav valsts iepirkuma regulējuma un strīdu izšķiršanas mehānisma. Uh, Eh, šobrīd ir iespējams tikai diplomātisks eh, strīdu izšķiršanas mehānisms ar eh, kopīgām komiteju sanāksmēm. Kopš 14. gada ir noritējušas sarunas par institucionālās sistēmas nolīgumu. Nu, un pagājušajā gadā tas viss noslēdzās. 30. novembrī tika panākt vienošanās par gala tekstu. Uh, Un par šo tekstu tagad konsultācijas notur Šveices federālā padome. Šis nolīgums būs apusēji izdevīgs, vairos tiesisko paļāvību un nodrošinās vienlīdzīgus apstākļus kā uzņēmumiem, tā iedzīvotājiem. Tiks dinamiski pārņemts akīk dažādajās jomās, kas ir ietvērtas nolīgumā. Institucionālajā nolīgumā būs runa arī par strīdu izšķiršanu arbitrāžas ceļā un tāpat eh, tiesības izmantot eh, Eiropas Savienības tiesas atzinumus attiecībā uz Eiropas Savienības akī. Un tāpat būs risināts jautājums attiecībā uz nesamērīgiem un vienpusējiem pasākumiem. Kad Šveices federālā padome nosūtīja šo tekstu konsultācijām ar interesētajām pusēm. Nu, tas nenozīmē, ka šis nolīgums būtu formāli apstiprināts. Nu, tāpēc tagad ir ļoti svarīgi, lai šo te konsultāciju periodu beigās Šveices federālā padoma pieņemtu formālu lēmumu un lai šis institucionālais nolīgums nonāktu Šveices parlamentā apstiprināšanai. Mēs tiešām būtu priecīgi, ja parlaments varētu paust atbalstu uh, ar rezolūcijas starpniecību. Man ir kāds komentārs par septīto punktu par tērauda aizsardzības pasākumiem. Protams, ka Eiropas Savienības un Šveices tērauda nozars ir cieši saistītas, bet ir jāpiemēro tādi daudzpusēji drošības pasākumi saskaņā ar PTO nediskriminējošā veidā. Līdz ar to jūsu piedāvātais teksts būtu pelnījis vēl sīkāku analīzi. Paldies! Paldies! Nu, tagad ēnu referentiem iespēja izteikties eh, maksimums divas minūtes. Sāksim ar Kristofu. Paldies! Es gribētu teikt paldies Beginas kundzei par viņas atzinumu. Mana grupa atzinīgi vērtē to, ka vēl pirms jaunā gada ir panākta vienošanās pēc gandrīz desmit gadus ilgām sarunām, kur ir ieguldīts daudz enerģijas un politiskās gribas šis nolīgums palīdz saglabāt vienotā tirgus vienotību un vēroties kopaļāvību kā uzņēmumiem tā sabiedrībai. Tāpēc žēl, ka ratifikācija vēl arvien ir atlikta. 52% no Šveices eksporta nonāk tieši Eiropas Savienībā, un 70% no importa Šveicē nāk no Eiropas Savienības. Atzinums tika Eh, sastādīts vēl pirms sarunas eh, tika noslēgtas. Un eh, kopš tā laika mums ir bijusi iespēja iepazīties ar nolīguma tekstu. Bet nu, mums pārsteidzošā kārtā bija jāvēršas pie Šveices valdības, lai iegūtu šo tekstu. Tas nebija publiski pieejams Eiropas Savienībā. Nu, lūk, es domāju, ka mūsu atzinumu vajadzētu aktualizēt, ņemot vērā jaunāko informāciju pēc sarunu noslēgšanas. Un es tāpat domāju, ka ir svarīgi uh, lai vienošanās, kas tika decembrī panākta, būtu galīga un uh, lai par to mm, nevajadzētu atkal atsākt sarunas. Manuprāt, eh, sarunām veltītais laiks jau ir bijis gana pietiekams. Labprāt dzirdēšu arī citu kolēģu komentārus un arī ārējās darbības dienesta komentāru par to, kas tad notiks turpmāk. Paldies, Nikola Danties un Dē. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies Bēgeņas kundzei par atzinumu projektu. Tas ir ļoti labs izējas punkts mūsu darbam. Šis nolīgums ir ļoti svarīgs. Tas attiecas uz vismaz pieciem nozaru nolīgumiem, kas šobrīd regulē sadarbību starp mums un Šveici. Līdz ar to šāds visaptvarošs nolīgums palīdzēs labāk īstenot dažādās normas kas regulē Šveices piekļuvi Eiropas Savienības iekšējiem tirgumu. Strateģiski runājot, eh, nu, tas ir eh, trešais apjomīgākais apmēra ziņā, un otrais, ja runa ir par pakalpojumiem, ar Šveici mūsu tirzniecības bilance ir pozitīva. Ir eh, jāveicina integrācija un Šveices pieskaņošanās Eiropas Savienības akī. Piekļuva lauksaimniecības tirgumi ir ārkārtīgi svarīga. Tur ir ļoti būtiskas normas, piemēram, geogrāfiskās izcelsmes norāža aizsardzība un brīva personu kustība. Tas bija viens no tādiem sarežģītākajiem un aktuālākajiem jautājumiem. Mm, tas attieksies arī uz turpmākajiem nolīgumiem. Piemēram, tagad tiek vestas sarunas par elektroenerģiju. Uh, Nu, šis eh, institucionālais nolīgums ir tāds kā atsauces punkts. Eh, tas varētu ieviest eh, jauninājumus tirsniecības nozarē. Abas puses ir vienojušās arī par politiskajiem aspektiem, solot ar 20. gadu modernizēt arī citus nolīgumus, piemēram, par valsts iepirkumu šeit ir jāņem vērā arī PTO paveiktais, jo nu, mēs visi zinām, ka sākotnējais nolīgums no 72. gada nu jau ir novecojis. Es savos grozījumos uh, arī minu lietas, uh, kuras, manuprāt, būtu jāiekļauj atzinumā, un vēlreiz paldies uh, atzinuma autoriem. Paldies! Johims Tabatie, kā ir? Priekšsēdētāji. Es uh, paraudzījos uz šo starpiestāžu vienošanos no Šveices. Redzu, punktu tomēr radās iespējas, ka mēs mazākam partnerim, uh, vadoties no spēka pozīcijiem, uh, diktējam priekšnoteikumus, sakām, kas viņiem ir labi un kas viņiem ir slikti. Es varbūt pakomentēšu kritiskākos punktus uh, - Eiropas Savienības uh, tiesas iesaistīšana, Eiropas Savienības tiesību aktu interpretēšanā. Nu, protams, man te ir vēl prātā tiesas uh, spriedumi par eiro ieviešanu lietās, kas ir svarīgas Eiropas Savienībai, un tur viņi argumentē tā kā pa sētas durvīm, kas ir jāsasniedz un kas būtu pareizi. Tāpēc es uh, negribētu, lai mēs prasītu Šveicē, ka par viņu tiesību aktiem lem Eiropas Savienības tiesa. Tālāk runājot par uh, pārvietošanās brīvību. Pastāv subsidiaritātes princips, un tas nozīmē, ka uz vietas ir iespējams vislabāk lemt, kas ir nepieciešams. Viņiem ir labāks pārskats par uh, noteikumiem. Un ja mēs te pārējām uz ES tiesībām, tad tā ir iejaukšanās subsidiaritātes uh, pamatprincipā. Un tad, kad tika veidota Eiropas uh, Savienības ekonomiskā zona, nebija nekādu kohēzijas maksājumu. Eiropas uh, Savienībai pievienojās uh, citas valstis. Uh, Un tad um, tika lemts, ka, lai pietuvinātu um, valstu līmeņus, ir nepieciešami papildus maksājumi kohēzijas um, programmās, bet tā ir attīstības politika. Un runājot par uh, to. Mm, Kā mm, viņiem tas eh, nebūtu uzspiežams, ja šis eh, nolīgums eh, nonāks līdz referendumam, tas neiegūs vairākumu, jo mēs redzam, ka spēcīgākais te uzspiež mazāk spēcīgiem noteikumus, kurus tas nemaz nevēlas. Tāpēc es Domāju, ka vajadzētu vēlreiz rūpīgi par to padomāt, lai Šveice varētu šim nolīgumam piekrist. Klaus Buhners zaļo vārdā. Liels paldies! Vispirms eh, par šeit pārstajām bažām, ka mēs eh, Šveicē kaut ko diktējam, uzspiežam, mm, proti to, ko daļa Šveices jau ir noraidījusi konkrēti, es te domāju, ārotbiedrības, un uh, varbūt uh, nav gluži mans uzdevums to aizstāvēt, bet runājot par procedūru, tam es pilnībā piekrītu, cik tālu esmu dzirdējis 7. decembrī jau tika panākta vienošanās. Kur, par kuru komisija saka, ka tur vairs uh, neko nav iespējams mainīt. Es nezinu, vai tas uh, tiešām tā ir. Uh, Un tādā gadījumā mēs šeit šo diskusiju varam aiztaupīt. Bet runājot par komisijas tekstu, kad te tāds ir bijis, es neesmu to redzējis, varbūt tiešām šāds teksts ir. Un līdz šim faktiski es neko līdzīgu neesmu piedzīvojis. Man šķiet, ka tas absolūti ir ignorē parlamentārās kontrolas tiesības, un tieši tāpēc uh, es nevaru to vērtēt pozitīvi. Paldies! Tik tiešām tā ir nopietna problēma. Manuprāt, mums ir laba sadarbība ar Tirzniecības ģenerāldirektorātu, mums ir arī vienošanās par informācijas apmaiņu, piekļuvi dokumentiem un tam līdzīgi. Nu, un komisija un ārējās darbības dienests, diemžēl, to vienmēr līdz galam neievēro. Nu, un man kopā ar Elmāru Broku ir bijis tas gods, nu jau divus gadus runāt ar padomi komisiju un ārējās darbības dienestu, lai mūsu attiecības ar Tirzniecības ģenerāldirektorātu kalpotu kā piemērs arī citās nozarēs. Nu, diemžēl tas vienmēr nav iespējams, jo padomēju un arī ārējās darbības dienestam ir iebildumi. Diemžēl tāda ir tā realitāte. Bet uh, varbūt kā ārējās darbības dienests varētu atbildēt uz uh, manu kolēģu komentāriem. Thank you very much. Paldies! Nu, varbūt tas varētu šķist neparasti, bet šīs sarunas jau pašas par sevi ir bijušas ļoti neparastas. Mums ir bijuši vairāki raundi, pēdējais no tiem 23. novembrī. Nu, un pēc tam mums šķita, ka sarunas jau ir noslēgtas. Mūsu skatījumā tā tas arī ir. Uh, Nu, un tad eh, sarunu vedēja vēlējās gūt eh, Šveices federālās padomas apstiprinājumu, un tad tika lemts, ka federālā padome tajā brīdī pilnībā vēl nepauda atbalstu nolīgumam, bet gan uzsāka konsultāciju periodu. Nu, tās ir tādas ļoti īpašas uh, konsultācijas. Tur runa ir tikai par um, atsevišķām mērķa grupām - sociālai partneri, uzņēmēju pārstāvji, parlaments, tāpat arī kantoni un uh, pētniecības kopiena. Aptuveni trīs mēneši ir nepieciešami šīm konsultācijām, un tad pēc tam federālā padome beidzot pieņems formālu nostāju un cerams varēs atbalstīt nolīgumu, kas ir ticis noslēgts abu sarunvedēju starpā. Nu, līdz ar to mēs esam tādā sarežģītā situācijā. Nu, un tas varbūt arī skaidro to, kāpēc nesat ieguvuši formāli šī nolīguma kopiju. Bet, nu, protams, mēs varam par šiem jautājumiem diskutēt. Paldies, Ticijāna! Noslēguma vārdi. Paldies, priekšsēdētāji! Un gribu teikt paldies uh, ēnu referentiem un kolēģiem. Esmu jau sazinājusies ar ēnu referentiem un ir izskanējušas bažas par uh, situācijas uh, virzību. Mēs gan saprotam, uh, kāpēc komisija rīkojas tā, kā rīkojas, uh, pat ja, protams, nu, varēja taču izplatīt nolīgumu tekstu. Un uh, informēt mūs, uh, kā viņu prāt Šveices puse uztvers piedāvāto. Nu, lūk, bet es, protams, esmu atvērta kolēģu ierosinājumiem un uh, gribu, uh, lai atzinums tiktu pārveidots par rekomendāciju. Paldies! Okay. Labi. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. janvārī, pulksten 6. Uh, pēcpusdienā. Un lūdzu iesniedziet grozījumus angļu valodā. Mums nedaudz pietrūkst laika, jo vadošā komiteja AFET balsos uh, 20. februārī, un mums mūsu rekomendācijas ir jāsniedz ātrāk, tāpēc uh, termiņš ir 25. janvāris, pulksten 6. Angļu valodā uh, Un, protams, pēc tam tas diezgan ātri būs jāapspriež ēnu referentiem, jo starpkomiteju balsojums ir paredzēts 4. februārī. Un ārējās darbības dienestam vajadzētu darīt um, zināmas mūsu apsvērumus par um, uh, caurskatāmību un eh, citām lietām piesēvis. Tālāk eh, mēs varam pāriet pie 7. un 8. punkta. Tas ir eh, brīvprātīgais partnerības nolīgums starp ES un Vietnamas Socialistisko republiku par meža tiesību aktu piemērošanu, pārvaldību un tirzniecību. Un te es došu vārdu Hedijai Hautalēji. Liels paldies! Man tika teikts, ka mēs esam nedaudz ietaupījuši laiku, tāpēc laika mums esot pietiekami, bet es mēģināšu izteikties kodolīgi. Paldies, priekšsādātāji! Mm, kā jau es informēju pirmajā viedokļu apmaiņā par šo brīvprātīgo partnerības nolīgumu starp ES un Vietnamu, par um, meža tiesību piemērošanu, pārvaldību un tirzniecību es sniedzu Es veicu izpētes uh, braucienu uz Vietnamu kā referente, un jāteic, ka tas tiešām bija ļoti noderīgi. Un es domāju, ka tas bija noderīgi arī Vietnamas iestādēm. Viņi redzēja, ka mēs uh, ļoti augsti vērtējam šo tirzniecības instrumentu, kas uh, arī veicina ilgspējīgu attīstību. Un, protams, brīvprātīgie partnerības nolīgumi sniedz ieguldījumu tam, lai tiktu mazināta mēža izciršana. Un tāpēc eh, šāds eh, modelis ir ļoti labs eh, tirzniecības saruna instruments, jo abas puses tiek dziļi iesaistītas šajā procesā, un es gribu teikt, ka Vietnamas gadījumā šīs sārunas ir uh, novedušas pie tā, ka nepieredzēti augstā līmenī tika iesaistīta pilsoniskā sabiedrība, un tas varētu radīt uh, sistēmiskas pārmaiņas valstī, sniegt savu ieguldījumu tajā, un es uh, domāju, ka šāds sadarbības modelis tiešām ir kas tāds, ko Eiropas Savienībai vajadzētu veicināt valstīs, kuras eksportē koksni un koksnes produktus. ES un Vietnamas brīvprātīgais partnerības nolīgums ir pirmais, kas ir parakstīts ar koksnes apstrādātāju valsti jo iepriekš tādi galvenokārt ir tikuši noslēgti ar ražotājiem, un tas nozīmē, ka INTA ir uh, aktīvi iesaistījusies uh, dinamiskajā koksnes uh, ražošanas un apstrādes nozarē, un ka mēs strādājam pie attiecīgiem tiesību aktiem. Arī Vietnamības puse šeit ir izrādījusi lielu apņēmību. Šai nozarē ir milzīgs izaugsmes potenciāls, un tas ir arī dzinējs spēks šīs valsts kopējai ekonomiskajai attīstībai. Tāpēc ir slavējami, ka Vietnama vēlas uh, paplašināt šo nozari, bet darīt to ilgspējīgi, un tāpēc Vietnama ir jāatbalsta. Runājot par uh, nolieguma īstenošanu, tā šai valstī būs izaicinājums, un tas būs uh, ilgs process līdz uh, Vietnamā. Uh, Ah, varēs sākt izsniegt flekt licences. Indonēzijai tas prasīja desmit gadus, tomēr redzot uh, viņu apņēmību, es neizslēdzu, ka Vietnamā tas varētu notikt ātrāk. Vietnamā pavisam nesen vēl bija uh, milzīgu kontrabandas schēmu centrā no kaimiņu valstīm Laosas, uh, Kambodžas, Un uh, mēs Vietnamai skaidri norādījām, ka tā ir jāpievēr, jāpierāda, ka tā ir apņēmības pilna um, pārtraukt šo kontrabandu uz savām robežām, it īpaši uz uh, Kambodžas robežas. Un Vietnama ir uzņēmusies uh, saistības šī aptvērošā līguma ietvaros, tā ir izveidojusi importa kontrolas sistēmu, kas kopā ar aizliegumu uh, ievest nelegāli cirstu koksni Vietnamā, tiks arī piemērota. Tāpat tā ievieš obligātas pienācīgas izpētes prasības importējošajām valstīm, un tā būs pirmā valsts šajā reģionā un arī pasaulē pēc tam, kad uh, ES, eh, Austrālija un dažas citas valstis ir ieviesuši šādas pienākumus. Tā ir apņēmusies iesaistīt eh, monitoringa procesā pilsonisko sabiedrību. Un eh, tas ir viens no jautājumiem, ko es ir ļoti uztvēr, uzsvērusi, tāpēc es gribēju uzslavēt ES delegācijas darbu Hanojā, lai mm, šis process būtu mm, jēgpilns. Un runājot par mm, šo jautājumu, es gribēju mm, papildināt šos centienus, piedāvājot savus grozījumus ziņojumā, jo mums ir jānodrošina, ka Vietnama izveido skaidru procesu nozares schēmu atzīšanai un apstiprināšanai. Un es gribēju uzsvērt, ka koksnes apstrādes asociācijas uh, ir uh, apņēmības pilnas uh, šajā jautājumā. Un tāpēc mums ir jānodrošina, ka notiks uh, koordinācija valsts un uh, provinču līmenī. Tas ir izaicinājums un um, tas uh, mums ir jāatbalsta. Mans ierosinājums ir tāds, ka tai būtu jābūt prioritātei, un tam ir jāatvēl pietiekami cilvēku resursi arī Eiropas Savienības delegācijā. Nu, šķiet, ka es tuvojos beigām šai sešu minūšu ilgajai prezentācijai, un jāteic, ka mēs redzam ļoti labu attīstību Vietnamā. Uh, Jaunie meža tiesību akti stājās spēkā šī gada sākumā. Tie pārēdz uh, importa aizliegumu nelegāli iegūtai koksnei, un es gribēju uzsvērt, ka šīs normas Vietnamai ir uh, nekavējoties jāsāk uh, piemērot, lai uh, apturētu tirzniecību ar nelegālu koksni no um, Āfrikas un Azijas valstīm. Mēs tikāmies uh, gan ar uh, Eiropas Savienības delegāciju un pilsoniskās sabiedrības organizācijām tur. Un um, jau pat sausajā sezonā sākas nelegāla koksnes iegūšana. Vietnama aizliedz uh, visu dabiskas koksnes importu no tā izriet, ka visa koksne ir nelegāla, bet es neredzētu, kāpēc uh, Vietnamai būtu jānosaka moratorijums koksnes importā no Kambodžas, uh, kamēr nav izveidota attiecīga schēma, kas pierāda uh, koksnes iegūšanas likumību Kambodžā. Es gribēju pateikties par sadarbību ar lauksaimniecības un meža saimniecības departamentu pārstāvjiem, kas palīdzēja man viesoties arī dažādos Vietnamas reģionos, un tas pierādīja, ka Vietnama to uztver nopietni. Tāpēc paldies priekšstādātājs, redzu, ka mūsu pastāvīgais referents attiecībās ar Vietnamu Zaharila kungs ir Eh, iekļāvis šos jautājumus arī uzraudzības grupas eh, sanāksmes darba kārtībā 24. janvārī. Un eh, es priecājos, ka viņi sadarbojas arī ar ļoti ietekmīgu nevalstisko organizāciju, kas veic izpētes darbu šajā jomā. Un es ceru, ka šis nolīgums varēs tikt drīz ratificēts. Liels paldies! Tagad es došu vārdu ēnu referentiem un sādī kungs saņems papildus laiku, jo viņš ir referents arī komitejas, attīstības komitejas uh, atzinumam šajā jautājumā. Paldies, uh, Brīdāna kungs, Bērna kungs uh, Labrīt, kolēģi! Es gribēju pateikties uh, Hautalas kundzei par uh, viņas rezolūcijas kvalitāti, un es domāju, ka tur ir minēts uh, gan uh, konteksts, gan izaicinājumi šajā jomā, proti tiesību aktu jomā, kam ir jābūt um, pietiekami ambicioziem, lai novērstu koksnes kontrabandu. Uh, un nelikumīgu tirzniecību. Es domāju, ka šeit ir vairāki punkti, kas uh, ir svarīgi. Mums ir jāuzlabo tirzniecības attiecības, bet ir jāapmainās arī ar uh, labākajām praksēm un uh, jāveicina mūsu vērtību ierobežošana ne tikai brīvās tirzniecības ietvaros. Es te runāju par godīgu mm, tirzniecību. Un te mēs nevaram iegūt vienu bez otra, tāpēc mums um, Tas ir jādara visu iemeslu dēļ, ne tikai tirzniecības apsvērumu dēļ. Tāpēc eh, mums ir jādomā, lai mūsu tirzniecības attiecības izriecētu no šī procesa. Te es apsveicu Vietnamas un Eiropas iestādes par šo iniciatīvu, ko es uzskatu par konstruktīvu, un es eh, vēlreiz gribēju apsveikt referenti par viņas konstruktīvo pieeju šajā jautājumā. Lielas paldies! Sociālistu un demokrātu vārdā Johims Šusters. Jā, liels paldies! Mūsu ēnu referente Marija Arēna lūdza man um, nolasīt īsu viedokli, bet to es darīšu angliski. Lielas paldies referentai par labu ziņojumu, kas ir labs pamats tālākajam darbam. Šis brīvprātīgais partnerības nolīgums ir ļoti labs instruments, kas ļaus Vietnamai efektīvi risināt uh, nelikumīgas koksnes tirniecības problēmu. Mēs zinām, ka tā reģionā ir ļoti izplatīta, tāpat arī Lāsām, Kambodžām, tāpat arī citās uh, valstīs, kas eksportē koksni uz uh, Vietnam, tāpat arī, nu, piemēram, Kongo Demokrātiskā republika. Lai šis nolīgums būtu veiksmīgs, ir jānodrošina pilnīga caurskatāmība īstenošanas un um, uzraudzības procesā iesaistot uh, pilsonisko sabiedrību un uh, vietējo kopienu. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt uh, spēcīgus uh, izpildes mehānismus, uh, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti Vietnamas tiesību akti. Visbeidzot, š, man um, šķiet, ka ir īpaši svarīgi risināt uh, nelegālās uh, tirzniecības problēmu, gan uh, domājot uh, par uh, apstrādi, gan gatavās produkcijas pārdošanu. Tāpēc ir jāpievērš uzmanība šīs problēmas reģionālajai dimensijai. Kaut arī Vietnama pieņem spēcīgus tiesību aktus, nedrīkst aizmirst, ka daudzas citas kaimiņu valstis, kas iesaistās uh, importa ķēdēs, uh, to nedara, un tāpēc uh, es esmu iecerējis nākt klajā ar grozījumiem. Ceru uz uh, konstruktīvu un auglīgu sadarbību ar visiem kolēģiem, kas strādā pie šī uh, svarīgā priekšlikuma. Lielas paldies! Tagad Zahradīla kungs, jums sešas minūtes. Paldies, priekšnādātāji! Šobrīd mēs strādājam ar trim priekšlikumiem saistībā ar Vietnamu. No juridiskā vai procedūras viedokļa tie nav savstarpēji saistīti, bet pēc būtības tie ir saistīti. Uh, jo pēc tam, kad tiks uh, apstiprināts brīvās tirzniecības nolīgums, um, es tur esmu referents, tas uh, liberalizēs koksnes un koksnes uh, produktu tirzniecību, un tāpēc ir nepieciešams uh, skatīt uh, šo priekšlikumu pat iepriekš. Un tas arī parāda, cik svarīgs ir šis priekšlikums. Te es gribēju uzsvērt trīs punktus. Pirmkārt, uh, to, ko dara Vietnamas valdība. Te es gribēju uzsvērt, ka ir notikusi būtiska attīstība un ievērojama virzība šajā procesā pēc diezgan garām sarunām, kas sākās jau 2010. gadā, gan konsolidējot juridiskos atveru, gan skaidrojot uh, meža zemju izmantošanas tiesības, un uh, jaunākais tiesību akts uh, te stājies spēkā 1. janvārī, un tas uh, Vietnamai liedz eksportēt nelegāli iegūtu koksni. Un es domāju, ka te gūt progresu mums ir ļoti svarīgi. Un tālāk um, Mm, tas, ko dara valdība, ko dara uzņēmēji, kā tas sasaucas savā starpā un kā valdība reaģē uz uh, situāciju un kā uzņēmumi pielāgojas jaunajai situācijai. Mums ir rūpīgi jāseko līdzi tam, vai uzņēmēji Vietnamā ir paši spējīgi ieviest uh, pienācīgas izpētes iniciatīvas, vai tie tās ievēro un tas būtu jāatspogļo arī rezolūcijā, lai mēs iegūtu plašāku skatījumu. Un trešais punkts ir saistīts ar nelegālo importu. Ir ļoti labi zināms, ka nelegāls koksnes imports Vietnamā notiek no Kambodžas un Lausas, bet ne tikai no šīm geogrāfiski tuvajiem reģioniem. Tomēr tas notiek arī no tālākām valstīm, no Āfrikas, no valstīm, kurās ir vāja valdība, augsts korupcijas līmenis un kuras plosa iekšēji konflikti. Tāpēc mums ir jāpievērš uzmanība arī pasākumiem, kas ir vērsti uz nelegālu koksnes tirniecības plūsmu apkarošanu ne tikai no kaimiņu valstīm, bet arī no Āfrikas. Un, protams, šo nelegālo plūsmu apkarēšanu nevar notikt uh, nekavējoties, tomēr eh, domāju, ka mums ir iespējams eh, panākt būtisku progresu. Un tāpēc es priecājos, ka referente atbalsta šo nolīgumu, arī es to atbalstu, un vēlāk es eh, labprāt prezentēšu arī DV komitejas atzinumu, kas, manuprāt, par to jau balsoja vakardien. Liels paldies! Eh, tālāk eh, liberāļi. Liels paldies priekšsādātāji, es runāju Patrīcijas Laundru vārdā, viņa nevarēja te būt, eh, viņai arī tāpat kā ēnu referenti, kas izteicās iepriekš, gribēja pateikties referentē par darbu pie šīs rezolūcijas. Tā paskaidro, kādi ir galvenie izaicinājumi, ar kādiem saskaras Vietnama it īpaši īstenojot, um, izstrādājot robustu un ambiciozu tiesību sistēmu. Un, um, un te Vietnamai saskārusies ar sistemātiskām neveiksmēm, un uh, Hautals kunga uzskata par prioritāru to, ka Vietnama ievēro apvienoto nāciju ilgtspējas vadlīnijas un uh, darba kārtību 2030. gadam. Vietnamas saistība ir uzņemsies saistības šo vienošanos uh, īstenot. Tas ir būtisks solis un atbilst arī uh, Savienības pienācīgas izpētes vērtībām un prasībām, un šobrīd uh, ainu referenti uzskata, ka šo prasību efektīva īstenošana ir uh, priekšnoteikums, lai Vietnama varētu piekļūt mūsu tirgumu un eh, to viņa vēlētos atspoguļot arī Hautalas eh, kundzes deferācijā. Pirmkārt, mm, tām valstīm, kuras jau ir noslēgta, lai tas tiktu iekļauts arī nolīgumos, eh, kas jau ir noslēgti ar uh, citām valstīm, un uh, Tāpat um, attiecināt to uz uh, reģiona valstīm, piemēram, Ķīnu smagi skāra nelegāli iegūtas koksnes tirzniecības problēma, un tāpēc uh, viņa vēlētos paplašināt uh, šos noteikumus, uh, attiecinot to uz visu pasauli. Uh, Lalondas kundze to saredz konkrētās darbībās, kas ir uh, vērstas uz uh, visiem posmiem uh, piegādes ķēdēs, it īpaši uzņēmējiem, apakšuzņēmējiem trešajās valstīs. Un ēnu referenti arī atbalsta šo rezolūciju. Lielas paldies! Tālāk Goe vārdā. Minērs kundze, es runāju Lola Sančes vārdā, kur nevar piedalīties sanāksmē. Mē, mūsu grupa atbalsta flega iniciatīvas, bet mēs uzskatām, ka rīcības plānā prioritāte jādod korupcijas apkarošanai mežsaimniecības jomā, lai tas būtu efektīvi un prioritāte jādod pasākumiem, kas nožina lielāku atklātību, līdzdalību un flēgu īstenošanu, labāk atklājot informāciju sabiedrībai pieejamā formātā un valodām. Tāpat ir jāņem vērā arī pilsoniskās sabiedrības viedoklis, ir jā nodrošina neatkarīga mežstrādes uzraudzība un paša finansējošas un uh, ilgspējīgas uh, uzraudzības sistēmas izveide meža saimniecībā un jānodrošina, lai Eh, koksnes tirzniecība eh, nenovērstu pie cilvēku tiesību pārkāpumiem. Un eh, ciņā pret korupciju ir arī jāparedz pasākumi, kas varētu uh, apturēt uh, privās tirzniecības nolīgumus. Un Eh, tāpat eh, rīcības plāns ir jāiekļauj un VPA eh, valstī, tu sadarbību ar starptautiskiem spēlētājiem un ir jānodrošina arī cīņa pret naudas atmazgāšanu. Eiropas Savienībai ir uh, arī jāizmanto uh, savas iespējas sarunās ar trešajām valstīm, jāmazina interešu konflikts, jāuzlabo sabiedriskā uh, publiskā iepirkuma sistēma un jānodrošina piekļuve tiesām. Paldies! Tagad Zahradila uh, kungs, kurš ir referents attīstības komitejā. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, izteikšos uh, īsi. Es kā referents uh, varu pateikt, ka mans atzinums tika uh, ar 17 grozījumiem pieņemts vienbalsī. Gandrīz visi grozījumi tika atbalstīti, bija tikai divi izņēmumi, kuri uh, tā tad viens bija par publisku informācijas atklāšanu, un otrs bija par trauksmes cēlājiem, uh, ka šiem jautājumiem vajadzētu pievērst lielākos, lielāku uzmanību mūsu paredzamajās debatēs. Paldies, un tagad vārds komisijai. Šalī kungs, kurš strādā globālās ilgtspējības nodaļā. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Vispirms vēlos pateikties eh, referendam par atbalstu šai procesā un uh, iepazīšanos ar uh, situāciju uz vietas, un tas ir pastiprinājis mūsu vēstījumu Vietnamai. Uh, re referenti un ēnu referenti uh, min visus izaicinājumus, kontroles pasākumi, visu no prasību īstenošana un lai būtu visas puses iesaistītas īstenošanas uzraudzības procesā. Uh, Mēs esam apņēmušies cieši sadarboties ar Vietnamu īstenošanas procesā, lai nodrošinātu, ka visi šie punkti tiek izpildīti. Mūs priecē, ka rezolūcijas projektā ir likts akcents uz svarīgākiem elementiem un ir arī norādīts, ka jāpieņem atbilstoši tiesību akti, lai uh, uzlabotu īstenošanu un piekļuvi informācijai. Un šajā dokumentā ir runāts par importu ne tikai no kaimiņu valstīm, arī norādīts, ka uh, Vietnamas rūpniecība lielā apjomā importē koksni arī no Āfrikas. Ļoti labi, ka Vietnama ir pieņēmusi nesen VPA īstenošanas programmu un licencēšanu 2020-2021 gadam, un ka ir paredzēta arī papildu līdzekļi īstenošanai un tas varētu zināmā mērā risināt uh, problēmas, kas ir uzskaitītas. Aicinām arī uh, Vietnamu virzīties uh, licencēšanas virzienā. Pagātnes pieredze gan liecina, ka mums jābūt piesardzīgiem, uh, domājot par to, vai viss solītais tiks izpildīts saulaicīgi bet mūs priecē pozitīvā attieksme, ko esam dzirdējuši šeit un arī attīstības komiteja attiecībā uz šo iniciatīvu un ceram, ka arī e, lēmums tiks pieņemts drīz. Paldies, saka priekšsēdētājs, vai varu nedaudz palūgoties pagātnē, flegt uh, e, kontekstā. Uh, Mums vienmēr ir jādomā par to, vai viss process ir aptverts, vai arī akcents tiek likts vairāk uz uh, uh izstrādājumu eksportu. Protams, Vietnama iz, uh, eksportē koksnes izstrādājums, tas ir būtisks jautājums, jautājums komisijai, vai šeit ir aptvērts visa uh, pārstrādes un ražošanas procesu arī vietējām tirgum un kāda ir situācija attiecībā uz uzraudzību. Paldies! Protams, flekt rīcības plāns bija vērsts uz pārvaldības un likumdošanas uzlabošanu meža uh, saimniecības nozarē uh, šai valstī. Tātad runa ir par uh, uh, mežstrādes un koksnes pārstrādes uh, nozari. Un, protams, uh, partneru valsts uh, ziņā ir, vai tā vēlas iekļaut uh, šajos pasākumos visu nozari. Parasti tie ir uh, brīvprātīgi ilgspējīgs nolīgumi, kas saistīti ar būtiskām reformām šajā nozarē, un tad ir arī labāki rezultāti. Protams, ir svarīgi, kāda ir partneru valsts pārvaldības kapacitāte, vai ir iespējams veikt plašas reformas, vai ir politiskā griba paraugoties atpakaļ vēsturē, tad nolīgums ar Indonēziju bija piemērs tam, ka līdzseku sarunu procesām notika visaptveroša reforma mēžsaimniecības jomā Protams, vienmēr eh, būs eh, zināmi izņēmumi attiecībā uz eh, iekšējām patēriņām um, paredzētiem izstrādājumiem, bet, nu, protams, vienmēr ir jāpanāk vienošanās ar partneriem. Un mēs uzskatām, ka VPA un FLEKT uh, rīcības plāna pasākumi ir uh, saistīti atsevišķos gadījumos ar uzsākšanu vai uh, iesaistīto pušu sti dialoga stiprināšanu un arī pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu šajā darbā uh, vārds referentei. Paldies jums, paldies visiem ēnu referentiem. Manuprāt, mums ir kopīgs mērķis un kopīgs skatījums un mēs visi uzskatām, ka VPA ir jāratificē pēc iespējas ātrāk, kā to norādīja mūsu uh, arī referents Zahradila kungs. Un tas ir svarīgi domājot par es Vietnamas brīvās tirzniecības nolīguma ratifikāciju. Un šajā nolīgumā ir 13. nodaļa par ilgtspējīgu attīstību, kur ir konkrēta atsauce uz diviem juridiski saistošiem ES instrumentiem - VPA FLECT un AUU nelegālā eh, nozveja. Šeit ir eh, komisija eh, parādījusi dzelteno kartīti. Un tādēļ uh, ir jādomā uh, par to, kā iekļaut brīvās tirzniecības nolīgumos ilgspējīgas attīstības klauzulas. Es uh, pateicos Prūsta kungam, kurš norādīja, ka brīvā tirzniecība nav pašmērķis. Tai ir jābūt saistītai ar citu mērķu sasniegšanu, to skaitā ilgspējīga attīstība, par to esam viensprātis. Šuster kungs minēja arī reģionālo kontekstu. Un, manuprāt, tiešām būtu ļoti pozitīvi, ja vairāk uh, ASEAN valstu arī virzītos uz VPA procesu. Bet uh, esmu saņēmusi informāciju, ka līdztekus Indonēzijai tikai un Vietnamai tikai Malaizija būtu gatava uh, izpildīt priekšnosacījumus. Un man vakar bija iespēja tikties ar Malaizijas premjerministru, jo es esmu viceprezidenta, kas ir atbildīga par protokolāriem jautājumiem saistībā ar ASEAN valstīm. Un ministra kungs man informēja, ka valsts būtu gatava uzsākt VPA procesu. Uh, un ka uh, uh, tikai Saravak uh, štatām būtu jāizpilda noteiktās prasības, jo šai valstī pastāv ļoti stingri noteikumi attiecībā uz varas uh, dalīšanu. Atbildot uz jūsu jautājumu priekšstādātāju par ietekmi uz uh, nozari, kas ražo uh, preces iekšējam tirgum. Uh, es apmeklēju Vietnamu 2013. gadā, kad biju starptautiskās attīstības ministre, un uh, toreiz es tiku informēta, ka ir izveidots mežsaimniecības inventārs šai valstī, un tagad jau ir taustāmi rezultāti, ir izveidota uh, Uh, interneta datu bāze, tas ir Somijas atbalstīts projekts un uh, lauksaimniecības un uh, lauku attīstības ministrs arī ir gatavs sadarboties ar dažādām interesētām pusēm mežsaimniecības jomā. Un ja ir atvērta pieeja šai datu bāzei, tad var uh, konstatēt, ka mešs ir uh, pazudis atsevišķās teritorijās, kur tam uh, vajadzētu būt. Un uh, pētniecības centrs arī izmanto satelītus, lai novērotu pēkšņas pārmaiņas mežu, mežu platībās. Tātad ir jāizmanto dažādi instrumenti, lai palīdzētu valstīm rūpēties par saviem mežiem. Un tas varbūt ir uh, arī uh, vienīgais veids, kā nodrošināt ogliskābās gāzes uh, absorpciju no atmosfēras. Un tiešām ļoti labi, ka mums ir šāds instruments un mums tas ir jāizsargā. Paldies, jā, patiesi, saka priekšsēdētājs, liels paldies. Grozījumu iesniegšanas termiņš 24. janvāris, pulksten 5 eh, pēcpusdienā. Un 18. vai 19. februārī paredzēta eh, šī dokumenta pieņemšana. Uh, mūsu komitejā, un nākamais darba kārtības punkts ir devītais punkts GSP regulas īstenošana vai VPS regulas īstenošana. Tātad uh, autors ir Fjānērkungs, ir 127 grozījumi iesniegti Un tagad uh, Fjellner kungam ir uh, pienākums komentēt saņemtos grozījumus. Paldies visiem vispirms par uh, iesniegtiem grozījumiem. Man par pārsteigumu tie visi bija identiski. Es nezinu, kādi spēki šeit darbojas un kā tas vispār ir iespējams, bet nu tā tas ir. Uh, Tātad eh, daudzos grozījumos norādīts, ka jāvirzās uz priekšu, īstenojot šo sistēmu. Ir arī eh, daži jautājumi par to, vai viss labās idejas ir iespējams īstenot. Tātad eh, šeit iekļaut arī Parīzes nolīgumu. Bet jautājums par to, vai to ir iespējams visu īstenot, piemēram oficiālu sūdzību iesniegšanas mehānismu uh, izveide pilsoniskai sabiedrībai. Nu, tas uh, ir sastāstāms ar monitoringa procesu, kad es lasu komisijas dokumentus. Man dažkārt uh, izskatās, ka viņi vēlas, lai DigiTrade aizstātu ANO. Ah, Nu, būtībā mums nevajadzētu kļūt par tiesu. Par citām idejām mums ēnu referentiem vajadzētu izdiskutēt, vai tas ir iespējams, teiksim, vai Kambodžā būtu šādi mehānismi jāizveido, kur būtu nepieciešami resursi un jāuzņemas saistības. Uh, Kaut gan tas parasti attiec tikai uz brīvās tirzniecības nolīgumiem. Tāpat uh, ir nepieciešams īstenot uh, atklātu, godīgu dialogu ar šīm valstīm, uh, un tad ir jābūt zināmām uh, manevrēšanas iespējām, lai šis dialogs tiešām būtu uh, uh, auglīgs. Uh, tālāk par ekspertiem. Nu, š... par eksportu. Nu, šeit finansējumu, uh, es atvainojos, formulējums, manuprāt, ir uh, pietiekam labs, jo šeit nosacījumiem attiecībā uz eksportu ir jābūt tādiem pašiem, kā, kas attiec uz visu valsti kopumā. Uh, Tāpat eh, svarīgi ir eh, veikt atbilstošu uzraudzību, jo dažām, dažas no šīm valstīm eh, ļoti ierobežotā apjomā eksportē preces uz Eiropas Savienību, un tādēļ ietekme varētu būt ļoti ierobežota. Tātad šeit ir labi punkti līdztekus šim Parīzes nolīgumam, pie kā mums būtu jāstrādā. Uh, arī turpmāk, bet ir punkti, kur ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Es VPS uzskatu kā attīstības instrumentu, kas vērsts uz nabadzības mazināšanu, bet ASV to uztver kā uh, instrumentu, lai uh, eh, aizsargāt savas ekonomiskās intereses. Un VPS, manuprāt, ir jābūt uh, kā papildu instrumentam, lai panāktu uh, konvenciju īstenošanu. Es nepiekrītu tam, ka šīs uh, sistēmas būtu ieviešamas pakāpeniski vai ka VPS uh, kopumā būtu jāceļ, kā daži ierosina, jo, manuprāt, ietekme būtu graujoša Un e, šīs VPS regulas mērķim ir jābūt e, maza, ma, nabadzības mazināšanai. Bet, manuprāt, mums izdosies e, panākt labu kompromisu daudzās jomās, kur ir iesniegti grozījumi, un mēs strādāsim pie kompromisiem, uh, ņemot vērā arī deve un droā iesniegtos grozījumus. Paldies! Ālais Jamaskais un Tējānu referente. Paldies, priekšādātāji! Sākšu ar paldies uh, eh, filmas kungam, kurš ir ļoti raiti strādājis. Ņemot vērā arī to, cik eh, vēl saņēmām sākotnējo ziņojumu. Mūsuprāt, KSP ir viena no ievērojamākajām programmām, kas ir komisijas rīcībā. Lai mēģinātu veicināt attiecības un ietekmēt citās valstīs notiekošo. Tā kā tas ir tiešām ļoti svarīgs darbs. Otrakārt, pāris lietas, ko Fjellner kungs minēja, mums arī ir ļoti svarīgas. Uh, Tāpēc domāju, ka varēsim labi sadarboties. Stiprinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti, lielāku caurskatāmību un labāku uzraudzības jaudu. Es nācu klājā ar saviem grozījumiem, tāpēc, ka atsevišķos punktos, mums, saprāt, varētu vēl piestrādāt. Mums šķiet, ka būtu vērts pieminēt gadījumus, kad valstis ar kurām eh, mums ir uz VVS balstītas eh, attiecības eh, saskars ar cilvēktiesību problēmām. Nu, taisnība, šis ir atbalsta instruments, bet Te būtu jābūt arī šo trešo valstu apņēmībai no otras puses. Un mēs varam tikai cerēt, ka pievienojoties šai sistēmai, trešās valsts strādās arī pie cilvēktiesību nodrošināšanas. Tāpēc arī mēs nācām klājā ar grozījumiem, kas, mūsuprāt, ir realizējami, tie nav utopiski. Tajos ir runāts, piemēram, par cilvēktiesību ievērošanu Un te mēs ar to domājam tādu pakāpenisku pieeju, cienot trešo valstu pašreizējo situāciju. Šeit lielā mērā runa ir par uh, uzticamību, un uzticamība tiek veidota sadarbojoties ar uh, partneriem un skaidri norādot, kādas ir mūsu atbalstītās vērtības un uh, kāds ir tas mūsu kopīgajamais ceļš. Uz tirdzniecību balstīta struktūra nedarbosies, ja mēs nevarēsim izvairīties no dažāda veida dempinga. Vai tas būtu sociālais eh, dempings vai vides, eh, balstīts uz cilvēktiesību neievērošanu vai darba tiesību neievērošanu. Nu, lūk, mūsuprāt, šādi jautājumi būtu jāņem vērā. Nu, un, ja mēs to nedarām VPS eh, sistēmā, uh, tad visa šī starptautiskās tirzniecības loģika nevarēs tikt turpināta. Paldies! Riskundze Alde vārdā. Paldies, priekšsētētāji! Ziņotājs piesauca tumšos spēkus, eh, kas stāvēs grozījumiem. Uh, Mm, bet nu, es domāju, ka ir noteikti tādi grozījumi, kas vairāk pārstāv gaišos spēkus, un tos es paskaidrošu arī Patrīcijas vārdā. Lūk, mana kolēģi saka paldies atzinuma autoram, un paldies arī par ļoti konkrētajiem priekšlikumiem. Rezolūcijas priekšlikums ir ļoti labs. Uh, tiek piedāvāts izvērtēt uh, pastāvošo satvaru, uh, domājot arī par uh, tarifu sistēmu un to, kā industriālās valstis sniedz dažādas tirzniecības priekšrocības attīstības valstīm. Uh, Tas ir ļoti būtisks priekšnosacījums, lai nodrošinātu ekonomisko un sociālo attīstību trešajās valstīs. Patrīcijas Lalundas grozījumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka VPS ietvaros tirsniecības režīms attīstās, ņemot vērā visus šos jautājumus, un tas viss notiek līdzsvaroti. Patricija piedāvā septiņus grozījumus piecās asīs, kas viņas prāt ir ļoti svarīgi, lai regulējums labi darbotos. Pirmkārt, jau ilgtspējīgas attīstības jautājums ir pelnījis pienācīgu uzmanību. Atbalsta saņēmēju valstīm ir jāievēro dažādas 27 pamatkonvencijas. konvencijas Un te vajadzētu pievienot arī pareizes vienošanos. Otrakārt, ir jāsako tam, kā tiek īstenotas starptautiskās saistības. Un uh, to minēja arī S&D ēnu referents, proti soc pilsoniskās sabiedrības iesaiste atvērtā veidā, veicinot uh, arī kompetento iestāžu darbību un tiesiskumu. Treškārt, domājot par eh, tirzniecības priekšrocību atsaukšanu, ir eh, jādomā par tādu ļoti mērķētu pieeju, kas nebūtu vērsta tikai uz atsevišķām nozarēm, bet eh, gan arī atsevišķiem uzņēmumiem un ekonomiskajiem operatoriem. Ir nepieciešams veikt izmeklēšanas procedūru, kas būtu caurskatāma un visiem skaidra. Ceturtkārt, pakalpojumu integrēšana turpmākajos VPS tas varētu būt pretproduktīvi. Nereti eksporta nosacījumi nav vienprātīgi, līdz ar to būtu jāoptimizē pašaizējais tiesiskais regulējums, lai panāktu tādu vēlamu ekonomisko ietekmi. Un visbeidzot, eh, man kolēģi ir secinājusi, ka rezolūcijas priekšlikumā neparādās tekstilu izstrādājuma nozare, kas ir ārkārtīgi nozīmīga un eh, pārstāv lielu daļu no eksporta, tāpēc 12. punktā vajadzētu skaidrāk eh, izteikties šajā jomā. Paldies! Merci beaucoup, Mr. Savadī. Paldies, EKR vārdā sādīkungs. The opinion of, uh, of... Jā, man arī ir jāpārstāv kolēģis, kas nevarēja ierasties. Karim kungs gribētu teikt paldies referentam par atzinumu projektu. Atsevišķi grozījumi ir atbalstāmi, kur ir runa par saprātīgiem priekšlikumiem, kā uzlabot VPS darbību nākotnē. Bet zināmas problēmas ir ar atsevišķiem grozījumiem, proti 81. grozījums, kur ir aicināts atsevišķus eh, ieguvumus izslēgt no VPS schēmas. Ir tādi VPS, kas radīti tieši eksporta veicināšanas nolūkā, un tie tomēr būtu ietverami atrunājot to, ka ir jāizte, jāievēro viss attiecīgais regulējums. Tālāk 84, 92 un 93 grozījumi, kur ir runāts par pakāpenisku atteikšanos no tarifiem, balstoties uz atbalstu saņēmēju valstu sasniegumiem un īstenojot eh, nosacījumu principu. Viņuprāt, eh, šī loģika ir apgriezta. Tu vairāk jārunā par pakāpenisku uh, procedūru. Tālāk arī formālu sūdzību procesa iedibināšana un iespēja vērsties Eiropas Savienības delegācijās atbalstu saņēmēju valstīs. Šeit eh, mans kolēģis gribētu dzirdēt, eh, ko komisija domā par šādu ierosinājumu. Un visbeidzot, 122 līdz 124. grozījums, kur ir runāts par obligātu pienācīgu pūļu ieguldīšanas procesu. Viņaprāt, brīvprātīgās schēmas nav neefektīvas, gluži pretēji, tāpēc būtu jāmudina arī privāto uzņēmumu iniciatīvas. Jo gal galā uzņēmumi uh, īstenot dažādos pasākumus savās interesēs. Tā kā problēma varbūt līdz galam nav tiesiskajā regulējumā kā tādā, bet gan tā īstenošanā un kontrolēs. Nu, lūk, tā ir tik daudz no Karim kungam, ēnu referenta. Paldies! Minors kundze goe. Paldies! Nu, vēlreiz Lola Sančes vārdā, kas, diemžēl, šodien nevarēja piedalīties, man ir jāpauž komentāri. Uh, Šajā te ziņojumā par VPS īstenošanu ir jāpaturprātā galvenais mērķis regulējuma, proti nabadzības mazināšanu. Paturot šo mērķi prātā, mēs nevaram aprobežoties tikai ar eh, tirzniecības bilances eh, rādītājiem vai IKP rādītājiem. Ir jānodrošina, ka VPS regula tik tiešām sniedz reālu rezultātu nabadzības samazināšanā, vienlīdzības veicināšanā, ilgtspējas veicināšanā, caurskatāmībā. Uh, rezultātu tabulām ir jābūt pieejamām arī pilsoniskai sabiedrībai un arotbiedrībām. Un ir nepieciešama efektīvāka sistēma sankcijām un priekšrocību atsaukšanai. Tostarp arī runa būtu par daļēju vai atsevišķas nozares karošu atsaukšanu. Komiteja apstiprināja savu viedokli par šo ziņojumu. Un jāsaka, ka piedāvātie grozījumi iet uh, līdzīgā virzienā kā deve piedāvātie. Uh, Ēnu referenti ir gatavi sadarboties, lai panāktu līdzsvarotu ziņojumu, kurā būtu atspoguļot visi izaicinājumi, ar ko saskaras attīstības valstis. Piemēram, nelikumīga zemes sagrābšana, augsnes pasliktināšanās un e, tādā negatīva sacensība attiecībā uz sociālo tiesību ievērošanu. Šeit ir jādomā par e, Eiropas Savienības e, lomu globālajā labklājības sadalē Un e, tik tiešām arī Eiropas Savienības uzņēmumiem būtu atbilstoši jāizpēta situācija. Un jānodrošina tas, lai uzņēmumi, kas ievēro visus standartus un noteikumus, nebūtu nelabvēlīgākā situācijā. Žamēkundze ENF vārdā. Paldies, priekšādātāji! Pāris komentāru par uh, sistēmu ko pārunājam. Ir cilvēki, kas to aizstāv. Nu, un man tas nedaudz pārsteidza. Jautājums ir, kāpēc mēs šodien te esam ieradušies. Runa ir par e, attīstības valstu ekonomikas dažādošanu, dažādas tarifu un tirsniecības priekšrocības nereti palīdz īstenot spekulantu kultūru un izmantot trešās valstis šeit vislielā mērā ir balstīts uz komisijas dogmām, proti par attīstību liecina ekonomiskie rādītāji un eksports, nevis iekšējā tirgus stimulēšana. Šī te pieeja tiek mudināta VPS ietveros. attīstības valstu sadalīšana pa kategorijām starptautiskajā tirsniecības sistēmā nekad nav darbojusies un arī nākotnē nedarbosies. Tiek daudz runāts par šo trešo valstu apņēmību, bet eh, tā visa rezultātā mēs eh, tikai cilvēkus grūžam eh, zemāk uz leju. Paldies, Dārlinga kundze, tālāk. Paldies, es atzinīgi vērtēju ziņojumu un es varu piekrist visam, ko teica Lesīgā mūsu ēnu referente. Esmu nākus klajā ar vairākiem grozījumiem, jo tur ir atsauce uz uh, Eiropas parlamenta nostājām, kas jau ir pieņemtas par VPS, un bet ziņojumā neparādās. Manuprāt, uh, būtu noderīgi uz tām atsaukties. Un gribu atkārtot, uh, ka VVS Plus ir instruments, kas ir vērsts uz nabadzības mažināšanu un attīstības veicināšanu, bet te pašā laikā tas ir instruments, kas ir cieši saistīts ar starptautisko konvenciju ratificēšanu un īstenošanu. Ir vairāki punkti, kur ir nepieciešams skaidrs definīcijas, piemēram, par to, ko nozīmē sistemātiska uh, un nopietna konvenciju pārkāpšana. Parlaments aicina nākt klajā ar deleģēto aktu, kur būtu izklāstīts, kā tad komisija interpretē šādus sistemātiskus un gana nopietnus konvenciju pārkāpumus. Tas vairotu caurskatāmību un ļautu pilsoniskai sabiedrībai un citiem izvērtēt, kāda tad ir komisijas attieksme pret VPS atbalsta saņēmējiem. Uh, Tāpat ir jāatspoguļo mūsu aktuālākā tirsniecības politika. Mums tagad ir nolīgumi, kur ir runāts par uzņēmumu sociālo atbildību atsevišķās nodaļās. Un ir svarīgi, lai mūsu vienpusējā tirsniecības politikā arī šie jauninājumi būtu atspoguļoti. VPS plus ir iespēja stiprināt uzņēmumus un cilvēktiesību ievērošanu. Domājot par starptautiskiem un uh, nacionāliem noteikumiem, par vides un sociālajiem standartiem. Treškārt, saistoša mehānisma ieviešana, lai pilsoniskā sabiedrība un citas puses varētu celt sūdzības. Tas viss lielā mērā ir saistīts ar reālo praksi, kā tad VPS reāli tiek uzraudzīta valstīs. Ir izskanējušas bāžas parlamentā no cilvēktiesību aizstāvjiem kura cenšas risināt tādus plašus konvenciju pārkāpumus viņu pārstāvētajās valstīs. Šobrīd nav nekāda skaidra mehānisma, kurā varētu iesniegt šīs sūdzības formāli, lai tas viss nonāktu VPS uzraudzības sistēmā. Es domāju, ka šādas sistēmas izveide ir reāla un tas nebūtu pārāk liels sloks. Proti, radīt tādu sistēmu, lai cilvēktiesību aizstāvji varētu uh, formāli celt sūdzības. Tādējādi sistēma kļūtu labāka un veidotos uh, labāka izvērtēšanas sistēma. Šādai sistēmai būtu jābūt pieejamai pilsoniskai sabiedrībai, caurskatāmības labad. Un visbeidzot, Ir jāsaprot, ka ir vairākas valstis, kas pavisam nesen ir pārgājušas uh, no VPS sistēmas uz privās tirsniecības noliegumiem, īpaši Centrāla Amerikā, kur ir ievērojami cilvēktiesību pārkāpumi. Mani īpaši interesē, piemēram, Gvatemalā notiekošais uh, darbaņēmēju tiesību problēmas. Uh, nereti piemēram, uzņēmumu īpašnieki tiek nogalināti. Nu, un varbūt tas nav gluži saistībā ar šo regulu, bet tāds vispārīgāks komentārs. Nedrīkstam nonākt tādā situācijā, ka VPS ietvaros mums ir tāda laba, skaidra uzraudzības un sankciju sistēma, bet eh, tad valstis no VPS pāriet uz eh, brīvās tiešniecības nolīgumiem, kur eh, ilgspējīgās attīstības un sociālās sadaļas ir ārkārtīgi vājas. Nu, tas viss sasaucas arī ar priekšādātāju un kolēģu komentāriem. Proti, ir jānodrošina, ka uh, tirzniecības un ilgspējīgas attīstības eh, sadaļas tiek pienācīgi īstenotas praksē. Paldies, saka priekšādātājs, es nācu klajā tikai ar vienu grozījumu par 128. Tur ir runa par eh, komitejas pieņemto nostāju attiecībā uz eh, tekstilu nozares vērtību ķēdi. pēc pusietvaros, aicinot eh, piešķirt papildu labumus atsevišķās situācijās un eh, nāklēja ar sankcijām konvenciju pārkāpumu gadījumā. Nu, nereti jau tad, kad tiek atņemts tirniecības priekšrocības, visvairāk cieši parasti cilvēki. Tā kā varbūt risinājums varētu būt piešķirt papildu priekšrocības eh, gadījumos, kad tiek apmierināti saistītie nosacījumi. We, uh, uh, uh, gaining, uh, this, uh... Nu, lūk, tā mēs piedāvājam uh, grozījumu, kas tika pieņemts arī šeit ar plašu atbalstu pirms pāris mēnešiem. Nu, lūk. Komisijas vārdā Alina Bolkuka. Uh, good morning and... Uh... Labrīt. Paldies par komentāriem. Uh, mēs atzinīgi vērtējām Meita komitejas atzinumu par uh, VPS regulas īstenošanu. Cieši sekoju diskusijām, tostarp arī vakar AFET komitejā un deve. Mūsuprāt, šīs eh, ziņojums ir ļoti labs ieguldījums pārdomu procesā par nākamo VPS regulu, kas eh, būs piemērojama ar 24. gada janvāri. Nu, un eh, pirmais solis šai pārdomu procesā bija komisijas vidustermiņa izvērtējuma ziņojums. Tas tika publicēts pagājušā gada oktobrī. Un ziņojumā, jo īpaši tika skatīti trīs elementi VPS. Un man ir prieks, ka šie trīs elementi izskanēja arī jūsu diskusijās. Pirmkārt, nabadzības mazināšana un ekonomiskā attīstība Otrs elements ir ilgspējīga attīstība, labas pārvaldības veicināšana, un trešais elements ir labāki drošības eh, pasākumi Eiropas Savienības interešu aizsardzkāšanai. Esam visus šos trīs elementus izskatījuši ar eh, ārēju konsultantu palīdzību un secinām, ka līdz šim VPS ir sasniegusi savus mērķus, jo īpaši jau domājot par paredzamību, ko VPS nodrošina uzņēmējiem. Tiek atzinīgi vērtēts tas, ka desmit gadu griezumā ir iedvināta stabila sistēma. Runājot par ekonomisko ietekmi, VPS ir sniegusi ievērojams ieguvumus nabadzīgākajām pasaules valstīm. Nu, tātad, piemēram, princips, jebkas izņemot ieročus, ir ļoti palīdzējis mazāk attīstītajām valstīm. Tā rezultātā par 62% ir pieaudzis šo valstu eksports uz Eiropas Savienību, un VPS plus gadījumā 54% pieaugums. Uh, nu, tas nav ticis panākts uz Eiropas ražotāju rēķina, jo VPS imports ir sarucis par 1,4%. Nu, lūk, tātad VPS valstis eksportē uz Eiropas Savienību mūsu importa izpratnē tikai 1,4% apmērā. Protams, ir eh, atšķirības starp atbalsta saņēmējiem. Ja skatāmies uz eksporta dažādošanu, tas ir elements, kas ir ļoti populārs ziņojumā. Proti, kā mēs varam atbalstīt šo trešo valstu eksporta daudzveidību. Šobrīd tekstila preces un apavi ir lielākās nozares, kas eh, izmanto VPS tirniecības priekšrocības. Uh, Bet ir arī citi izaicinājumi, kas ir svarīgi. Piegādes ierobežojumi, tarifi, cita starpā. Otra lieta, ko skatījām mūsu analīzē, ir ilgtspējīga attīstība un vai VPS to veicina. lai tiek veicināta sociālā attīstība, darba ņēmēju tiesību ievērošana, un pozitīvā ietekme ir ļoti skaidri redzama. Mēs redzam, ka pateicoties uzraudzības pasākumiem, kas ir gana plaši, tāpat pateicoties arī ik divus gadus publiskotajiem ziņojumiem, uh, valstis saskaras ar papildus spiedienu nopietni izturēties pret dažādo konvenciju īstenošanu un reālu izmaiņu veikšanu praksē par labu šo valstu iedzīvotājiem. Šī pozitīvā ietekme gan, protams, nav atkarīga tikai no tirzniecības priekšrocībām. Tas lielā mērā ir atkarīgs arī no tā, vai trešajās valstīs ir iedvinātas nepieciešamās politikas, lai papildu resursus novirzītu uh, socioekonomiskajai attīstībai. Esam arī dokumentējuši gadījumus, kad notiek nelikumīga zemes sagrābšana, tiek pārkāptas darba ņēmēju pamatiesības vairākās valstīs, un šie gadījumi ir tikuši rūpīgi pētīti. Un trešā lieta ietekme uz Eiropas Savienības nozarēm. Tas lielā mērā ir saistīts ar šo te drošības elementu mehānismu. Tirzniecības priekšrocību piešķiršana dažkārt, protams, var vairot konkurences spiedienu uz Eiropas Savienības ražotājiem. Nu, un atsevišķos gadījumos mēs varam izmantot VPS drošības elementu mehānismu. Uh, Nesen tika veikta izmeklēšana attiecībā uz pieaugušo eksportu no Kambodžas un Mjanmas. Tas bija tāds eh, pirmais gadījums, kad varējām pārbaudīt, kā šie drošības elementi darbojas. Un tāpat ir iespēja arī pakāpenisku pieeju īstenot eh, nozarēm, kas ļoti ātri kļūst arvien konkurētspējīgākas. Pētījumi ir apliecinājuši, ka VPS darbojas, bet te pašā laikā ir arī radušās rekomendācijas. Koncentrēšos uz divām - pavairot caurskatāmība un atbildības sabiedrības priekšā. Darīsim visu nepieciešamo, lai nodrošinātu to, ka pilsoniskā sabiedrība tiek iesaistīta konsultācijās pirms uzraudzības vizītēm. Un tāpat ar pilsonisko sabiedrību ir jākoncentrē, jākonsultējas, gatavojot gala ziņojumus. Un otrs elements ir ciešāka sadarbība ar pašu valsti. Kā mēs varam vairot informētību attiecīgajā trešajā valstī par to, kā tad labāk izmantot izniecības priekšrocības, kas tām ir pieejamas. Lūk, tās ir tās divas jomas, pie kurām mēs piestrādāsim turpmākajos mēnešos. Uh, Un vēl gribam veikt eh, citu pētījumu, ietekmes izvērtējumu, kam būs nepieciešams vairāk laika, jo manis minētais pētījums skatīja trīs gadu periodu. Nākamajā ietekmes izvērtējumā mēs gribam koncentrēties uz pieciem gadiem. Paldies, Kristof! Paldies! Nu, lūk, divi punkti par šo diskusiju, domājot par grozījumiem. Pirmkārt, es domāju, ka mums ir jāsāk ar to, ka mēs uh, apspriežam, uh, atzīstam un vienojamies uh, par vispārējo priekšrocību sistēmas kopējo struktūru, jo pārējais vēl ir um, ļoti tāls mērķis. Tomēr mēs uzskatām, ka nabadzīgās pasaules valstis, attīstības eh, valstis varētu būt tās, kas no Eiropas Savienības saņem papildus eh, palīdzību. Kaut arī varbūt tie nav labākie audzēkņi klasē un tām ir problēmas. Un iemesls tam ir tāds, ka ir uh, slikti būt apspiestiem, bet ir vēl sliktāk, ja mēs esam apspiesti un nabadzīgi. Tāpēc mums uh, kaut ko vajadzētu darīt, lai palīdzētu šiem nabadzīgajiem. Jo zinām, ka daudzām, attiecībā uz daudzām valstīm mums nav ietekmes iespēja, tāpēc mums ir nepieciešams burkāns un pātaga šī pieeja. Tāpēc uh, mēs vienlaikus varētu palīdzēt samazināt uh, nabadzību, bet vienlaikus uh, stiprināt uh, pilsonisko sabiedrību un um, veicināt mūsu vērtības. Nu, ja attīstības valstis ir patiešām ļoti nabadzīgas, tad uh, mēs varētu tām piešķirt brīvu piekļuvi Eiropas Savienības tirgumu. Un, ja mēs vienojamies par šo fundamentālo struktūru, tad es domāju, ka mēs uh, varētu uh, visi vienoties arī par grozījumiem. Ja nē, tad, protams, mums uh, būs jāpatērē daudz uh, laika, lai domātu, kādu GPS sistēmu mēs vēlamies. Bet uh, es runāju par vispārīgo perspektīvu. Otrā lieta, kā mūsuprāt, kādai, mūsuprāt, būtu jābūt ārējās darbības dienestam DG trēdlumai. Es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mēs nedublētu daudzpusēju institūciju lomu, piemēram, nāciju, apvienoto nāciju uzdevumu, starptautisko darba organizāciju, bet ir jāveido saiknes, lai šīs saiknes stiprinātu un um, jāizmanto ārējais darbības dienests kā galvenā uzraudzības centrāla. Un, lai cik labi arī būtu mūsu motīvi darīt ko vairāk, ko papildus, domājot eh, par Eiropas perspektīvu. Mēs eh, saskaramies ar eh, risku, ja sakām, ka varam to izdarīt labāk nekā jūs, starptautiskās organizācijas. Mm, mēs tās tādējādi apdraudētu, tāpēc mums vajadzētu darīt um, kaut ko tikai papildus, nedublēt uh, šo uh, darbu. Liels paldies! Novēlu jums veiksmīgas diskusijas ar ēnu referentiem. Balsošana par ziņojumu notiks 19. februārī. Tagad viens minūtes pārtraukums, jo tad sāksies koordinātora sanāksme un, kā jau jūs zinat, šī sanāksme notiek aiz slēgtām durvīm.